Good morning, colleagues. Um... Labrīt, eh, kolēģi. Sākam ar darba kārtības apstiprināšanu. Izmaiņas darba kārtībā. 16. punkts. Dmitrijs eh, Aurmapolos, migrācijas eh, iekšlietu un pilsonības komisārs, runās šodien par vīzu apusējības jautājumu. Deviņos skatīsim šo darbu kārtības punktu, nevis 11. kā bija iepriekš izziņots. Trešais līdz desmitais darba kārtības punkts līdz ar to tiek pārcelts uz 11. Un aktualizētā darba kārtībā tas ir atspoguļots. Un 10. punktu skatīsim pirms 21. punkta. 23. punktu komisijas dienas par kalīti ir, ir atlikts. Tā kā nav iebildumu pret darba kārtību, kā es to nu pat izziņoju, tad tā ir apstiprināta. Otrs apgātības punkts. Par valodu režīmu. Diemžēl horvātu valodā šodien topams nav pieejams. Koordinatāra rekomendācijas tālāk. Atbilstoši 2 no 5 punktiem. Referentu nomināšana. Halahaho kungs no EKR ir nominēts kā uh, referents mm, gaidāmajai tiesību aktam par um, iecētā kartēm. Česēk kungs no LD grupas ir nominēts par referentu atzinumu par budžeta izpildi 2015. gadā Eiropol, Eurojust un Frontex, kā arī pamatiesība aģentūrā, arī Sepol, eh, EASO, EULIS un, un, eh, un citvēt. Komiteja atbal, atbalsta šādas nominācijas, piefiksējam, un uh, būs arī elektroniskais balsojums 10.40, tāds īsts balsojums, tā kā neaizmirstiet savas elektroniskās balsošanas kārtas sagatavot uz to laiku. Ja tagad esat gatavi, varam pāriet pie mūsu pamata darba kārtības, kas eh, sākas ar 16. punktu, kā es minēju. Tad eh, sākot no 9. Uzklausām eh, komisāru Avrim Apulsu šodien mūsu sanāksmēm. Viņš atbildēs arī uz eh, Schengens eh, uzklausīšanas eh, punktu pēcpusdienā. Un arī nu, tāda saturīgāka saruna mums plānot ar viņu ir daudz par ko runāt. Bet šobrīd. Dmitris, vēlamies apspriest ar jums šo svarīgu jautājumu par vīzu režīmu appusējību. Kā jūs ziniet, kolēģi, dažām dalībvalstīm būs nepieciešams vīzas, lai dotos uz ASV vai Kanādu. ASV un Kanādas pilsoņiem savukārt eh, vīzas uz Schengen zonu nav nepieciešams. Un mm, tas ir kļūst par tādu svarīgu un, eh, nu, teiksim, tādu strīdīgu jautājumu šeit. Atgādināšu, ka mums bija iepriekšējās diskusijas par šo jautājumu 12. aprīlī. Tā ir tā pieņemta delegētu aktu, kā paredzēts regulā 53901. Komisija nāca klajā ar paziņojumu, Un to mēs apspriedām Lība komitejā 20. aprīlī. Un pēc tam, balstoties Lība koordinatoru lēmumu, kas tika pieņemts 10. māja sanāksmē, 7. jūnijā es vērsos pie komisijas, norādot, ka mūsuprāt komisijai ir pienākums pieņemt dēļēto tiesību aktu atbilstoši regulai 539.2001, uz laiku atliekot um, izņēmumu vīzu prasībām attiecīgo valstu pilsoņiem. 13. jūlijā savukārt komisija nāca klājā ar vēl vienu paziņojumu. Attiecībās pastāvšo situāciju, kur trūkst apusējuma vīzu režīmā, un Libu komitejā 31. augustā tas tika uzklausīts Olivie Onīdī, DG Home eh, ģenerāla direktora vietnieks, to stādīja priekšā. Tālāk 13. septembrī Libu koordinatori, un klāt bija arī mūsu priekšās referents Dijas Demēra, šos jautājumus pieņem lēmumu uzveicām komisāru Avramopolis. Mopolis Un uh, šodien viņš arī ir uh, labi pieņēmis mūsu uzaicinājumu un ieradies šeit. Tad un nu dosim viņam vārdu, lai viņš uh, paskatot, kas no jauna šajās lietās. Pēc tam būs vārds Dievs Demērkungam un citiem deputātiem, kas vēlēsies izteikties. Komisārkungs vēlreiz paldies, ka ieradāties. Un lūdzu, pastāstiet, kas tad no jauna šajās lietās. Paldies cienījamie deputāti. Vēlreiz paldies jums. Paldies, ka uzveicinājāt. Un ir labi, ka mums ir iespēja parunāt par šo jautājumu. Faktiski tas nav tāds, varbūt, eh, tik daudz jautājums, kā galvas sāpes, vairāk tā to varētu definēt, ja? Bet, nu, ar jūsu palīdzību, ka jau tiksim uz priekšu. Dialogs par šiem jautājumiem turpinās. Domāju, ka visi esam. Um, viensprāts, ka jautājums ir ļoti delikāts. Un līdz režīma apuslīguma principu ievērošana ar ASV un Kanādu. Un šajā jautājumā no vienas puses ir runa par uh, godīgu un nediskriminējošu attieksmi pret Eiropas Savienības pilsoņiem. No otras puses, te ir runa arī par mūsu stratēģijas efektivitāti, kā tad efektīvāk uh, panākt šie principi ievērošanu. Nu, ko es ar to domāju? Ir eh, pareizi jāskārto prioritāti šajā stratēģijā, lai panāktu to vēlamo rezultātu tā vietā, lai uzsāktu konfliktu, kas eh, var atstāt negatīvu ietekmi uz visām pusēm. Pilnībā apzinos, ko jūs sagaidiet, ka jūs vēlaties eh, redzēt tādu ātru un raitu un taustāmu progresu, nu tad kas tad notiek attiecībās ar Kanādu? Sākšu ar šo aspektu. Jūs labi zināt, ka mēs aktīvi strādājam, jo man personīgi ir svarīgi panākt vienošanos ar Kanādu, un uh, mums bija tāda iespēja konstruktīvam dialogam. Tātad pavērās šāda iespēja, jūs zināt, ka jautājums uh, attiecās uz Rumāniju un uh, Bulgāriju, un arī ar visaptvarošu tirsniecības uh, nolīgumu ar Kanādu un mūsu strateģisko partneri. Un šo līgumu pārakstīšana ir tas, ko sagaidām, kas lielākais rezultāts uh, Eiropas saimnes un, un uh, Kanādas samitā, kas notiks 27. oktobrī. Nu, diskusijas uh, politiskā līmenī pirms pāris mēnešiem turpinājās, un to ietverā es tikos ar Makalam kungu, kanādiešu ministru, lai pārnāstu iespējamo risinājumu. Un jūlijā pirmo reizi Kanāda apsolīja iesniegt konkrētu grafiku, vīzu prasību atcelšanai. Nu, un esam tagad ļoti, ļoti tuvu tam, lai tas arī tiktu panākts. Notiek intensīvs dialogs eh, ar visām iesaistītajām pusēm. Dialogs notiek visaugstākajā politiskajā līmenī. Jums jāsaprot, ka iespējamie politiskie risinājumi visi tiek izskatīti, un eh, esmu pārliecināts, ka pavisam drīz arī varēsim baudīt sava darba augļus. Domāju, ka progresa sarunās ar Kanādu pierāda to, ka mūsu pieeja bija pamatota. Aktīva diplomātija, visu pušu efektīva apņemīga iesaista, lai panāktu konkrēts rezultāts. Es šaubos, ka uzlaikot visu pasības kanādas pilsoņiem, mēs būtu panākuši šādu iznākumu. Patiesībā esmu pārliecināts, ka ja mēs būtu piespieduši Kanādai pieņemt vīzu režīmu, tas būtu izrādījies gala beigās ārkārtīgi neproduktīvi. Nu, te mēs, mēs nonākam tad loģiski pie mūsu attiecībām ar ASV. Turpinot diskusijas ar mūsu amerikāņu partneriem, jāsaka, ka, diemžēl, pagaidām tāda reāla progresa šajās sarunās nav. Būšu pilnīgi atklāts ar jums, kā alaši. Līdz uh, prezidenta vēlēšanām novembrī un arī līdz kongresa vēlēšanām diez vai varam realistiski kaut ko sagaidīt. Nu, jūs arī pilnīgi labi saprotiet, kādēļ. Protams, ka šo jautājumu mēs paturēsim darba kārtībā, tas, tā būs viena no mūsu prioritātēm, un eh, tikko kā tās ir amatā jauna administrācija un kongresā, noteikti aktualizēsim šo jautājumu. Nav tā, ka mums trūktu politiskās eh, gribas pildīt savas saistības, eh, lai um, aizstāvēt šo visai pamatoto lietu, bet runāju par uh, strateģisko laika izrākā, kurā brīdī tas uh, viss būtu labāk uzsākams. Šeit uh, strateģija mums ir tāda pat, kā starunās ar Kanādu. Tā vietā, lai um, cirstu tās cīt pretī, kas būtu neproduktīvi, mēs uh, vēlamies uh, tādas uh, um, aktīvas uh, diplomātiskas uh, sarunas un aktīvi iesaisti. Un šeit uh, ASV kongresulam ir būtiska. Uh, ASV vīzu, bezvīzu režīmu programma nevar tikt paplašināta bez eh, likumdošanas akta. Pat, patreizējais eh, kongress vienkārši to neapstiprinās. Ir palikušas piecas valstis, kurām vēl spēkā vīzu prasības, un pat, patreizējais kongress to nemainīs. Bet, protams, aicinam jūs, eh, Alaš, kad jūs tiekaties ar um, ASV kolēģiem, šo jautājumu pacelt un pieminēt atkal un atkal, jo nu, tā ir mūsu kopējā interese. Nu, un vēlos skaidri uzsvērt, ka komisija nevilcināsies pieņemt attiecīgas tiesību aktus. Jā, mēs zinātu, ka tā, ka pieņemot šādas tiesību aktus, mēs varētu panākt bezvīzu režīmu visiem ASV, visiem Eiropas pilsēm respektīvi. Bet ASV, nu mēs zinām, ka, ja mēs uh, seštu pretī amerikāņiem, tad uh, ietekme būtu visam pretēji. Un komisijas daļai tā akta pieņemšana. Uh, apdraudētu visu šo bezvīzu režīmu programmu. Visdrīzāk tas novest pie tā, ka ASV uzlikt vīzu prasības visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kas dodas uz ASV. Dārgais Klod, cienījamie deputāti, komisija sako likuma burtām. Mums ir sava atbildību. Mums ir jāsņem jums līdz likuma devējiem par to, kāds negatīvs seks varētu būt attiecīgo tiesību aktu pieņemšanai. Šīs sekas uz savas ādas izjūtī, izjūtīs mūsu pilsoņi un Eiropas Savienību kopumā. Un tas atstās negatīvi ietekmi uz mūsu strateģiskajām attiecībām. Vēlamies strādāt uh, roku rokā ar jums, lai panāktu vēlamos rezultātus, tātad pilnīgu bezizrežīmu apusējumu, šie principi ievēroši attiecībā uz visām dalību valstīm. Un paldies par šo iespēju personiski apspriest šo jautājumu ar jums šodien šeit. Um, paldies, um, Dimitris. Ir virkni kolēģi, kas vēlas izteikties par šo jautājumu. Sāksim ar bijušo referentu Dievs Demērs kungu. Lūdzu. Muchas gracias, señor presidente. Paldies priekšsēdētāji. Un paldies komisāram Abramoplusam, kurš ir ieradies uzstāties mūsu komitejā. Un es augsti vērtēju viņa darbu pie šī ļoti sarežģītā jautājuma. Tāpat arī es augstu novērtēju viņa atklātumu un uh, viņa sacīto. Un tā kā mīlestība atbild ar mīlestību, es vēlētos, lai jūs uzklausātu referentu, kurš paudīs pamatā mm, parlamenta nostāja tieši tikpat atklāt, kā jūs zināt, komisāri. E, šīs dienas diskusija atkārtot e, tā, tās diskusijas, kas notika 20. aprīlī un 31. augustā. E, E, no tā laika sākot komisija savu nostāju nav grozījusi. Ir tiesa, ka mēs saskaramies ar daudzām grūtībām, bet tāpat arī ir tiesa, ka mēs saskaramies ar neizpildīšanu. Es no sirds ticu tam, ka komisārs Avramopulos papildus mums sniegtajiem skaidrojumiem kas vieš cerības eh, attiec par eh, Kanādu un kas liek vilties savienoto valstu sakarā, es ceru, ka tiks izdarīts nozīmīgs diplomātisks spiediens, lai varētu visu izpildīt likumīgumu ietvaros. Šī diskusija ir procedūras jautājums, es to vēlos skaidri norādīt. Šī nav problēma pēc būtības, kā jau es to esmu atkārtojis visās savās uzstāšanas reizēs, un šobrīd nav uh, brīdis, uh, lai runātu par to, vai tiks atjaunot vīzas prasības savienotajām valstīm un Kanādai. Tas, ko mēs pieprasām, ir izpildīt to, kas ir Eh, noteikts regulā 5, 2, 3, 0, 2, 0, 0, 1, lai mēs varētu skaidri norādīt, kādas ir padomas komisijas un parlamenta nostājas parlaments. Uh, rīkojas atbildīgi, un kopš māja ir notikušas vairāk divas diputi, eh, diskusijas eh, komitejā, divas ar koordinatoriem, vienas divpusējās debatas ar klātesošo komisāru kungu. Es vēlos pateikties Abramopulsam par sniegtiem skaidrojumiem par tām darbībām, kas tiek īstenotas no komisijas puses, lai varētu izpildīt eh, savstarpīgumu ar Kanādu un Savienotajām valstīm. valstīm. Un it īpaši divpusējo sanāksmu rezultāts eh, tam darbam, ko jūs esat īstenojuši pēdējo divu nedēļu laiku. Atkārtoju, ka ir ļoti nozīmīgi turpināt, padziļināt diplomātiskās attiecības, lai rastu risinājumu šim jautājumam. Taču papildus tam un paralēli ir jāizpilda eh, pants 1.4.f no regulas, kurš uzliek par pienākumu komisijai nākt klajā ar deleģēto aktu pēc tam, kad ir pagājuši 24 mēneši pēc paziņojuma par reci, savstarpīguma trūkumu. Un to arī apstiprināja justīcijas tiesa savā sep, sep, 16. jūlija spriedumā. Spriedumā nekur nav norādīts, kā komisija ir jānāk klajā ar vienu vai diviem paziņojumiem. Nē. Ar šāda veida darbību, kas ir saprātīga, bet ļoti sarežģīta, komisija uzņemas kompetences, kuras tai nepiemīt. Un tādā veidā pārkāpja parlamenta un padomas kompetences. Mēs viennozīmīgi saskaramies šeit ar starpinstitūciju problēmu un komisijai ir šajā gadījumā jārīkojas kā patiesai likuma sargātājai. Un šajā konkrētajā situācijā es lūdzu komisāru uzstājīgi un ar visu cieņu un pazemīgi lai tiktu respektēti noteikumi, tiktu prezentēts deleģētais akts, un tad, sākot ar šo brīdi, mēs līdz likumdevēji varēsim diskutēt par to, kāda ietekme un politiskās sekas būs iespējamam vīzu režīmu atjaunošanai, un lemsim par to, ko darīt. Taču šis lēmums nu, ir jāpieņem mums kā līdz likumdevējam tas ir lēmums, kas ir jāpieņem parlamentam un padomēji. Ja ne, tad e, kādā veidā mēs varam izpildīt likumdošanas prasības. Ceļš ir tikai viens, taču es e, to nenorādīšu. Gribu atkārtot vēlreiz, kā esmu draudzīgi noskaņots e, pret savienotajām valstīm un nevēlos vīzu režīmu atjaunošanu ar šo jauno valsti. Taču to, ko es vēlos pirmkārt, un no sirds vēlos, tas ir, lai gan Kanāda, gan Savienotās valstis piemērotu vīzu režīmu eh, izņēmumu gan Polijai, gan Rumānijai, gan Bulgārijai, Kiprai un Grieķijai. Abramopolis kungs, ticiet, ka es ļoti augstu vērtēju jūsu darbu un tāpat augstu vērt, pretēji saskaist ar stratēģiju un efektivitāti. Taču tajā pašā laikā es norādu, kā ir, e, kāda būtu situācija, e, ja Savienoto valstu kongress mūsu deleģētā akta sakarā noteikti e, vīzu režīma prasību visām dalībvalstīm arī tas būtu jālēm kongresam gan par izņēmumu piecām valstīm vai arī atjaunošanu 23. Eh, Tādējādi šis būtu piemērots strateģisks instruments, lai kongress eh, pieņemtu savu attiecīgo leģislatīvo lēmumu. Tās būtu sekas, sekas ir jāizvērtē, taču komisija ir ar nozīmīgu lomu sarežģītajā Eiropas Savienības struktūrā komisijas pienākums ir izvairīties no zaudējumiem un mazināt sekas, un komisijai ir jāgarantē lik likuma ievērošana. Es jau vienu dienu sacīju, ka mēs, to salī, eh, mēs eh, šo tematu eh, ar to rīkojamies kā ar karstu kartupele, tā mums ir pieņemts teikt spāņu valodā. Mums šis jautājums ir jāatrisina, un jāatrisina ir ārkārtīgi nozīmīgs diplomātisks uzdevums. No manas puses tas ir viss. Paldies! Skaļi un gaiši viennozīmīgi um, podāt ar savu nostāju. Sipilās kundze tagad. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, eh, Vremopolis kungs, eh, par jūsu runu un arī pat kolēģim Dievsam eh, var vien pievienoties attiecībā uz to, kā esat decākas. Līdz ar to var izstāties relatīvi īsi. Arī mani dziļi satrauc tas, kādus signālus mēs saņemam un kādas, kādā vīzē pie šī jautājuma tiek strādāts. Mums ir skaidra vienošanās, cits starpā, teiksim, ar Kanādu un ASV ar eh, skaidru grafiku, ka mums būs tātad appusēji pieņemts eh, bezvīz režīms, un, tag, un viņi pie tā nepieturās, vienkārši viņi to neiemēro. Tad komisija vilcinās, eh, tāļa ja to tiesību aktu te vajadzētu pieņemt, bet, bet tas nenotiek, jo, lūk, būšot konkrēti sākas, un kādies mērs kungs sacīja, mēs nevēlamies pieprasīt vīzu režīmu visiem amerikāņiem un kanādiešiem. Nu, mēs eh, arī nezinām, vai šomēnes eh, tas līgums tomēr tiks parakstīts, bet tomēr amerikāņi nav tik atturīgi. Viņi nepieturās pie saviem apsolījumiem un tad piedraud mums, ka, lūk, tagad visām 28 dalību valstīm varētu atjaunot vīzu režīmu, vīzu prasības. Un mēs nevaram vienkārši tad, tad atsliek krājas, lai sacīt, ah, nu neko nevar darīt, nereaģēsim, jo varbūt ziepes. Nu, ziniet, eh, tādā gadījumā ASV vai, vai kongresa sacīs, nu, ziniet, Amerikā Eiropieši jau nav, nav nopietni. Mēs varam mierīgi pārkāpt visas vienošanās un nekādas sekas eh, nebūs. Nu, līdz ar to jautājums, kā tad rīkoties šajā gadījumā, tas atstās eh, ietekmi ne tikai uz vīzu apusējumu jautājumu, bet tas ir tāds principiāls jautājums par savstarpēju uzticēšanos un kā uzlabot sadarbību. Nu, no šāda viedokļa raugoties ir nepieciešams spēt šo soli un tomēr pieņemt daļēto tiesību aktu, lai mēs darītu visu, lai gala beigās tomēr visu um, bezvīzu režīms uh, būtu tikt ievērots gan uh, ar ASV un Kanādu, gan no viņu puses attiecībot visām 28 dalībvalstīm Eiropas Savienībā. Bet tam nedrīkst pieļaut, ka mēs gaidām vēl pusgadu vai divus vai trīs uh, gadus, tam jānotiek pēc iespējas ātrāk. Thank you, Brigitte. Paldies. Haismanovs kundze, lūdzu. Gospodin predsedētāju, gospodin komisija. Liels paldies priekšsādātājiem. Komisāra kungs, pēdējo divu gadu laikā saistībā ar regulu 1289 no 2013. gada Eiropas komisija ir vērtējusi situāciju saistībā ar savstarpējības trūkumu vīzu režīmos, kas ietekmē miljoniem pilsoņu Bulgā, Bulgārijā, Rumānijā, Polijā, Kiprā, un Eiropas komisijai bija it kā jāveic konkrēts darbības, kas būtu konkrēti pieņem deleģēto aktu. Bet tā vietā šī gada 12. aprīlī, kad termiņš beidzās, Eiropas komisija nolēma nodot šo uzdevumu Eiropas parlamentam un padomē. Bet regulā normas ir ļoti skaidras. Klodā Morājas kungs jau to skaidri teica. Komisijai bija jāpieņem deleģētais akts, kas ir saistīts ar vīzu režīmu nepietiekamu liberalizāciju. Ir jāpatur prātā, ka attiecīgā trešā valsts nav atcēlusi vīzu prasības 24 mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, un termiņš bija kā reiz šī gada 12. aprīlis. Tādēļ gribētu jautāt, kā Eiropas pilsoņiem, jo īpaši iesaistītajās valstīs, ko pilsoņiem domāt par šo lēmumu, kā tas ietekmē arī Eiropas Savienības tēlu. Cilvēkiem beig beigās rodas iespējas, ka mums ir um, Eiropa ar divām pilsoņu klasēm. Tādēļ gribētu jautāt, vai komisiju var uztvert nopietni, ja komisija draud draud, bet nekad neko nedara. Gal galā komisija ir līguma sargs, un Tādēļ būtu jāizteno pilnīgi visas likuma normas, nevis jāizvēlas vienu, kur it kā piemērosim un citas ignorējam. Paldies! Jā, mēģinu norādīt, ka jūs esat ānu referenta šajā dosē. Tagad Gabriels Kunz, lūdzu. Благодаря, господин председател. Аз най-напред бих искала да благодаря. Liels paldies priekšsēdētāji. Gribētu pateikties komisāram Avramopulus par viņa paveikto darbu. Paldies par konsekvento politiku, kas ir īstenota sadarbojoties ar dalībvalstīm pēdējo mēnešu laikā, lai nodrošinātu pilnīgu vīzu savstarpējību. Vīzu prasību atcelšana ir būtiska visai Eiropas Savienībai, un jo īpaši tā ir svarīga mānai valstī Bulgārijai, jo Bulgārijas pilsoņiem vēl aizvien ir nepieciešama vīza, lai dotos uz ASV vai Kanādu. Jūlijā, kad jūs, komisāra kungs, tikāties ar Džonu Malkomu, izskanēja ļoti skaidri paziņojumi, kas norādīja, ka darbam, lai vīzu prasības tiktu atceltas, ir jābūt konkrētam un jāpanāk progress. Šeit gribētu teikt, ka pirmie rezultāti jau ir novērojami. Pagājušajā mēnesī Bulgārijas premjers Boriso kungs noturēja dialogu ar Trudo kungu, Kanādas premjeru, un Kanāda jau strādā pie vīzu prasības atcelšanas Bulgārijas pilsoņiem. 2017. gada janvārī Kanāda ļaus Bulgārijas pilsoņiem apmeklēt Kanādu uh, bez vīzas, ja viņi tur ir bijuši jau iepriekš vai ja viņiem ir ASV vīza. Un pēc tam, pēc konkrēta laika periods, perioda, tātad vīzu prasība tiks atcelta visiem Bulgārijas pilsoņiem. Protams, ka šeit jāpaturprātā zinām tehniski sarežģījumi un tīri administratīvas problēmas kas varbūt nozīmē, ka termiņš tiks pagarināts un beigās varbūt būs 2018. gada 1. mājas. Bet, nu, jebkurā gadījumā redzam jau tagad ļoti skaidrus taustāmus rezultātus. Un tas ir pateicoties arī komisijas darbam. Tādēļ jāsaka, ka Bulgārija jau redz zināmus pozitīvus panākumus un iezīmes. Bet, jebkurā gadījumā, ir ļoti svarīgi, lai cilvēkiem nerastos iespējas, ka uh, Eiropā divi dažādi ātrumi, panākot progresu, un sabiedrība ir sadalīta divās klasēs. Rezultātiem ir jābūt ātriem un taustāmiem, tādēļ, grib, tādēļ arī sniedz šo piemēru par Kanādu. Tādēļ gribētu jautāt, vai jūsuprāt tas, ko esam sasnieguši attiecībās ar Kanādu, varētu ļaut mums panākt progresu šajā pašā jautājumā arī attiecībās ar ASV. Cik lielā mērā varētu šo darbu izmantot par modeli, ko var varbūt darīt labāk un kāda ir izaicinājuma. Paldies! Paldies, Gabriels kundze! Alahāro kungs, lūdzu! Thank you, Chairman. Paldies, priekšsādātāji! Izteikšos pavisam īsi. Kādas ir konkrētās ASV prasības? attiecīgajām piec, piecām Eiropas Savienības valstīm, un vai šīs prasības ir kas tāds, ko piecas valsts varētu tuvākajā nākotnē reāli arī izpildīt. Un gribētu arī pievienoties komisāra teiktajam un komisijas nostāja par to, ka uh, iesaistīšanās konfliktā ar ASV nebūtu gudras solis, tas nebūtu uh, nekas produktīvs un nenovestu pie vēlamā rezultāta. Eiropas Savienībā valstis ir dažādas, un pat ja izliekamies, ka atšķirība mūsu vidū nav, es saprotu, ka ASV ir atšķirīgs viedoklis. Tas, ko esošā situācija um, nodara Eiropas Savienības tēlam Bulgārijā, Rumānijā un pārējās valstīs, tas ir labs jautājums. Bet jājautā, ko Tas nodarītu Eiropas Savienības tēlam pārējās 23 valstīs, ja šī, uh, ja mēs pazaudētu vīzu li liberalizētās vīzas pārējām valstīm. Paldies! Paldies, vēl divi deputāti grib izteikties, Vikstromas kundze un pēc tam Rādeva kungs. Un tad arī slēgsim runātāju sarakstu. Cecīlija Vikstrom, lūdzu. Lielas paldies! Paldies, komisāra kungs, kas ir šorīt pie mums ieradies. Manuprāt, gan mēs te atkārtojam tieši to pašu, ko paveicām jau pirms mēneša. Un nepanākam, neesam panākuši progresu. Kas tad ir šī diplomātskā pieeja, kad zinām, ka šeit mums ir jābūt pilnīgai atbilstībai uh, regulas normām, jo īpaši 1.4f pantā. Tas nozīmē, ka komisija jāizstrādā uh, deleģētais akts. Es saprotu loģiku, es saprotu diplomātiskos mēģinājumus panākt rezultātus, bet rezultātu vienkārši nav. Tādēļ pilnībā varu pievienoties referentu teiktajam, un šobrīd jāsaka, es lepojos, ka Eiropas parlamentā vēl aizvien ir deputāti, kas ievēro principus, kā Dijas Demēra, piemēram, kas uh, tomēr uh, ceļas kājās un aizstāv uh, gan institūciju, gan pilsoņus, gan Eiropas Savienību. Un jo īpaši um, šo iesaistīto piecu dalībvalstu pilsoņus. Viņiem uh, šajā de, mm, kungā vajadzētu varoni redzēt, jo viņš atkārtoti aizstāv viņu tiesības, un diemžēl tas ir pret komisiju. Tādēļ, komisāra kungs, gribētu jums jautāt, kādēļ tā? Kādēļ mēs, kā Eiropas Savienība, uh, vienmēr varbūt esam tie, tie, kam ir jācieš. Mēs esam spēcīga ekonomika, um, iedzīvotājs skaits mums ir lielāks, un kādēļ mēs padodamies, un kādēļ padodamies atkārtot dažādos jautājumos, tiešām nesaprot. Tīri no juridiskā skatu punkta raugoties arī es esmu Eiropas. Uh, jūrī komitejas pārstāvi, lai arī šeit arī ļoti aktīvi strādāja mūsu komitejā, bet um, te ir jārīkojas, un komisija te ļoti tā demonstratīvi pat nerīkojas, varētu teikt, un tām ir jābūt arī tīri tiesiskām sekām, lai beigu beigās parlaments varētu rīkoties un vērsties pret komisiju, un jāsaka, šāda rīcība pilnībā atbilstu arī visiem līgumiem un līgumos noteiktajiem. Es ceru, ka nenonāksim tādā situācijā. Tiešām no sirds uh, ceru, ka izdosies šo problēmu mums atrisināt. Bet ir jāņem vērā arī tas, ka galu galā šeit uz kārtas ir liktas daudzas lietas. Ir nolīguma ar ASV, runājam par TTIP, tirniecības nolīgumu. Esam uh, divas lielākās demokrātijas pasaulē. Un tādēļ, ja vēl aizvien nav savstarpējas cieņas, nu ko tad varam gaidīt no nākotnes un ko varam gaidīt no nākotnes tirzniecības nolīgumiem? Es patiešām ticu un uzskatu, ka komisijai vajadzētu beigt izstrādāt vienkārši paziņojumus un beidzot sākt rīkoties. Rīkoties atbilstoši likumam. Tas nozīmē uzņemties uh, juridisku atbildību un nonākt pie rezultātiem. Un vēlreiz gribētu norādīt, ka mums jābūt brīviem, nu nav tā, ka mums jācieš vienmēr visās attiecībās, un nevajag padoties tikai tādēļ, ka otra puse izrāda spiedienu. Panākt vienošanos par šo jautājumu ir mūsu abu interesēs. Ir jābūt savstarpējībai. Nedomāsimies, nu, ja mēs uh, izslēgtu piecus no ASV štatiem sāktu par pieciem štatiem runāt kā par otras šķiras uh, um, štatiem ar otras šķiras pilsoņiem. Pilnībā šeit var pievienoties kolēģei Felīs. Ir jāparāda šīm piecām valstīm un to pilsoņiem, ka mēs viņu bažas uztveram nopietni. Un varu tikai paust uh, cerību, komisāra kungs, ka tomēr iesim uz priekšu šajā jautājumā. Tas būtu mans aicinājums jums. Šorīt šeit pievienojos referentam. Iesim uz priekšu, uzņemsimies atbildību, nonāksim pie rezultātiem. Nu, nevajag papildus paziņojumus, vienkārši atkārtot te visus vārdus. Paldies! Paldies, Cecilija! Rada kungs lūdzu, un pēc tam dosim vārdu komisāram. Liels paldies priekšsādātāji! Cienījamies komisāra kungs! Jā, patiešām jāsaka, ka komisijas diplomātiskie centieni ir svarīgi, bet tam bijis ir nepieciešams pārāk ilgs laiks. Jā, taisnība attiecībās ar Kanādu ir panākts progress. Pagājušajā nedēļā Bulgārijas prem, premjerministrs saņēma informāciju no Kanādas premjera par to, ka pakāpeniski tiks, uh, notiks atteikšanās no vīzu prasības, sākot jau no 2017. gada, un pilnībā visaptaroši šī sistēma līdz, būs līdz 2018. gadam. Bet Eiropas komisijas pārstāvis šo informāciju nav apstiprinājis. kas attiecas uz vīzu prasību Bulgārijas, Rumānijas pilsoņiem un attiecībām ar ASV, šeit gribētu jautāt, vai jūsuprāt, pēc jaunās administrācijas vēlēšanām savienotajās valstīs varam gaidīt kādu progresu? Kādi būtu plānotie laika termiņi, ko sagaidītu jūs? Līdz kuram brīdim varētu izkristalizēties potenciālā ASV politika? Un vai jūsuprāt komisijas darbs varētu kalpot par signālu, ka komisijai partnerība ar ASV un Kanādu varbūt ir svarīgāka nekā vienlīdzīga spēles noteikuma un vienlīdzīga attieksme pret visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Vai jums tomēr nešķiet, ka būtu svarīgāk uh, sākumā izpildīt Eiropas Savienības likumdošanu pašiem un pirmajā vietā nostādīt solidaritātes principu Eiropas Savienībā. Tā vietā, lai varbūt ne, netraucētu labām attiecībām ar ASV un Kanādu. Paldies! Paldies, Radio kungs! Komisāra kungs! Jūs ieradāties pie mums, es nezinu, vai gaidījāt um, šāda veida sarunas. Nu, jūsu dosē šobrīd ir plašs jautājumu klāsts. Saprotam, ka kolēģiem ir ļoti konkrēti jautājumi, tie ir ļoti aktuāli. Šobrīd situācija tāda, ka ir bijušas divas debates lībe, ir bijušas divas, trīs diskusijas starp koordinatoriem. Demēras kungs tur arī pie, piedalījās. Jūs savā ievadrunā teicāt, ka cerat, ka Lībe komiteja turpinās strādāt pie šī jautājuma. Gribētu jums teikt, um, deputāti šodien uh, izrādīja cieņu, viņiem ir bija konkrēti jautājumi, bet tajā pašā laikā tie tika uzdot cieņu pilni. Tad, kad mēs devāmies uz Vašingtonu, tur bija ļoti tāda salīdzinoši asa uh, diskusija ar ASV pusi par šiem jautājumiem, un viņi saprata, ka mēs nevēlamies otršķirīgus pilsoņu grupas noteikti Eiropas Savienībā. Es pieņemu zināšanai to, kas izskanēja, ka ASV varētu zināmā mērā veidā raudzīties uz Eiropas Savienību, bet Vašingtonā nostāja bija ļoti skaidra. Liba komiteja darīs visu, kas tās spēkos, lai mēs beig beigās nonāktu pie ļoti skaidra pienākumu komisija, tā mēs uz to raugāmies. Manuprāt, šodien um, esat uh, pamanījis, ka uh, komitejā viedoklis um, visās politiskajās grupās visai uh, vienots ir, par to nav šaubu, un mēs uzskatām, ka jums ir pienākums nāk lejā ar procedūru, kas radīs politisko spiedienu. Kolēģi, mēģinu jūs sejās gūt apstiprinājumu, ka tāda ir mūsu nostāja. Pa, gribēju vienkārši to, nu, uz to norādīt, pirms jūs sākat atbildes sniegt, jo Tas ir tas, ko gribam panākt. Un um, šim jautājumam sekos arī mutiskais jautājums diskusijas plenārsēdē. Tas nozīmē daudz gan komitejai, gan arī dali, attiecīgo iesaistīto dalībvalstu politikai kopumā. Ar nepacietību gaidu jūsu atbildi, lūdzu. Thank you, Claude. <coughs> Let me start by telling you that. Uh, Paldies, uh, es saprotu, ka šeit tāds emocijas un arī noteicis gaidas. Uh, Nu, es biju realistisks nākot šajien, zināju, ko sagaidīt, un uh, esmu runājis ar politiķiem. Tad es uzdevis arī eh, jautājumu politiķiem, uh, risināt šo jautājumu no politiskā viedokļa, nevis no teorētiskā un juridiskā. Un tieši to es mēģināju spoguļot savā ievadrunā arī. Dārgie draugi, cienījamie deputāti, rūpīgi ieklausījos jūsu sacītajiem. Un vēlos eh, iesākumā sacīt, ka pievienojos jūsu paustajām bažām par aktuālo situāciju. Arī man šī situācija izraisa bažas, kā es to apliecināju jau savā ievadrunā. Mēs vēlamies panākt vienu to pašu rezultātu, par to nav šaubu. Pilnīgu bīzu režīmu apusējumu mūsu pilsoņiem, kas eh, ceļo uz ASV vai Kanādu. Visiem mūsu pilsoņiem. Vienlaikus apzināmies arī savas juridiskās saistības komisijas uzdevumu. Un komisija ir likuma paklausīga institūcija, bet uh, esam pārliecināti, ka atceļot uh, bezvīzu režīmu ASV, mēs uh, nepanāktu šo apusējīgumu vīzu režīmu ievērošanā. Gluži pretēji, es tiešām tā uzskatu. Nevienas institūcijas interesēs uh, nebūtu nonākt tiesā un uh, tātad eh, sākt tiesu darbs par šo jautājumu. Bet tā noteiktu, ja mēs eh, mēģinātu panākt pilnīgu šo, šie principi ievērošanu no Kanādas vai ASV puses. Mēs eh, esam izsmēluši visas sarunu iespējas, kas līdz šim bijušas mūsu rīcībā. Mūsu politiskais mērķis. Visdrīzāk mūsu dialogs ar Kanādu novadīs mūs pie konkrētiem augļiem jau pavisam drīz. Ko es uh, lūdzu no jums nedaudz eh, pacietības. Lūk, ko es sagaidu. Jāturpina sarunas ar ASV. Gan tagad, gan pēc eh, novembra vēlēšanām. Jūs visi esat politiķi, jūs eh, ļoti labi saprotat, kāds pat labi nepolitiskās klimats ASV un kā šos jautājumus var izmantot um, uh, pašmāju interesēs, kā, kā politiķi varētu izmantot. Tāpēc lūdzu jūs strādāt kopā ar mums šajos centienos. Mēs uh, Mm. nebeigsim vaigas vēdros strādāt, līdz nepanāksim šo bezsīgas režīmu visiem mūsu pilsoņiem. Patreizējā ASV administrācija. Tātad vēlreiz atkārtoju, sagaidot vēlēšanas, pat, patreizējā ASV administrācija vienkārši neko nedarīs. Nu, tur mūsu izredzes ir tūks nolē. Dēļģēta akta pieņemšana. Nekavējoties novestu pie negatīviem rezultātiem. Pirms parlaments pat varētu pieņemt savu nostāju, nekavējoties eh, bezvīzes režīms tiktu atcelts eh, visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Un eh, arī sarunās ar Kanādu mums ir pietiekami skaidrs norādes, ka ja mēs pieņemsim, pieņemtu delegēto tiesību aktu, tas noteikti nenāktu par labu turpmākiem politiskiem procesiem. Ja Marijas kungs, Kanāda ir uzņēmusies eh, saistības un parakstījis kopējo deklarāciju, kurā sola strādāt kopā ar mums, eh, lai panāktu pilnīgi bezvīzu režīmu izstrādu un pieņemšanu. 11. jūlija ministru tikšanās eh, deklarācija ir pilnīgi skaidra šajā jautājumā. Kanādieši ir apsolījuši atgriezties pie mums rudenī ar skaidriem datumiem, grafikiem, kā tad bezvīzu režīms tika ieviests attiecībā uz Bulgāriju un Romāniju. Nu, konkrēts datums pat labi apstiprināt mēs vēl nevaram, bet uh, esmu pilnīgi pārliecināts, ka, ka pavisam uh, drīz, uh, varbūt pat tuvākajās stundās, saņemsim labas ziņas no kanādiešiem. Runājot par attiecībām ar ASV, sekosim tādā pašai stratēģijā, tādā pašām mm, saistībām, tādā pašu apņemšanos. Halahau kungs, jūs uzdevāt man jautājumu par to, kādas ir ASV lielākās problēmas, viņa paustās bāžas. Nē, viena no dalību valstīm, kurām, ko pilsoņiem ASV pieprasa vīzas, neatbilst 3% vīzu atteikuma robežšķirtnē, kas noteikti ASV likumdošanā. 2015. gadā kam tika atteikts vīzas? 3,5% kipriešiem, 6,4% poļiem, 17,3% bulgāriem, 11,3% rumāņiem un 5,3% Horvātiem. Tās bija stāvoklis. Un piešķirot bezvīzu režīmu šīm dalību valstīm ASV mm, kongresam, tad būtu jāmaina likumdošana. Būtu ievērojami jāpaukstina šis 3% eh, slieksnis. Nu, pat labāk, kongresā, nu, protams, nekādas vēlmes to darīt, pat labāk nav, to mēs ļoti labi zinām. Un, tā kā Cecīlija, es eh, jums nepiekrītu. Mēs esam darījuši daudz, uh, jūs izraisat spiedienus mums, un nu, jūs to darāt gan šeit, gan, gan arī slēgtām durvīm, nezinu. Bet, bet nu, ar tam viss kārtībā, varat tā rīkoties, bet eh, pēdējo desmit gadu laikā komisija ir eh, smagi strādājusi, lai nodrošinātu, lai Eiropas Savienības pilsoņiem ir maksimāli brīvas pārvietošanās iespējas. Atgādināšu jums, ka Eiropas Savienības paplašināšanās 4. gadā um, likās skatīt daudz šāds gadījums, kad nebija apusējuma principu vīzu režīmā. 2005. gadā 18 dalību valstīs Šengens eh, asociētās valstis, eh, eh, tātad astoņām trešām valstīm tām ir vīzu prasības. Tā ir piecas dalību valstis un, un divas tā trešās valstis, ar kurām mums joprojām ir problēmas. Apusējuma princips. Alaža bijusi viena no mūsu augstākajām politiskajām prioritātēm. Un pats par sevi saprotams, ka turpināsim strādāt uh, pie tā, lai visus šos uh, gadījumus, kur vēl apusējīguma princips netiek ievērots, tiktu atrisināts. Bet uh, jāņem vērā arī aktuālā situācija. Un šeit uh, vēlos paust tādu politisku komentāru. Jā, mums ir juridiskas saistības, bet mums arī politiskas saistības, politiska atbildība. Atbildība panākt bezvīzu režīmu visiem Eiropas saimnības pilsoņiem, Un nevis otrādi, lai tad pēc eh, režīms tiktu atcēls visiem pilsoņiem. Šī atbildība pietiekam skaidra. Bet, protams, es eh, pieņem zināšanai ar jūsu šodien paustās nostājas. Es jums paskaidroju, eh, ko mēs grasāmies darīt, un noslēgumā vēlos vēlreiz Klaudis īstenībā pateikties jums par to, ka uzaicinājāt. Nu, mums bija ļoti skaidra, godīgu un konstruktīvu viedokļu apmaiņu. Lūk, nu, tā arī vajag strādāt turpmāk. Apsolu jums un arī Liba komiteja, jūs skatāt, ka Liba komiteja ir daļa no manas saimes. Pastāvīgi ziņošu jums par progresu visā sarunu gaitā. Un vēlreiz paldies jums eh, visiem par to, ka mums šodien bija iespēja diskutēt par šo jautājumu. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Vēl Sofija ir iespēja izteikties. Tātad, pareiz jūs saprat, ka mēs varētu rezumēt jūsu atbildi, ka jūs atskaities veikt savus komisāru pienākumus, jo politiski apsvērumi ir stādām augstāk par likumu burtu. Un diplomātiskās saistības, diplomātiskās intereses man ir tuvākas sirdī nekā Eiropas Savienības pilsoņu intereses. Vai pareizi jūs saprat? Ja jūs atsakieties pildīt savus pienākumus, tad es piekrītu savai kolēģiem ekstrēmai, ka parlamentam būtu jāvēršas tiesā. Jā, un tas nebija gluži pēc reglamenta komentārs, bet, eh, nu labi. Neviens jau arī negaidīja, ka tā būs patiesība. Un Monika, kas jums padomā? Komisāra kungs, jā, tā neliela nu drāma izspēlējas. Eh, lūdzu, brītiņa pacietības un jūs puses, bet Demērs kungs, eh, referents, eh, vēlas ko sacīt. Ja pāris vārds ir vēlties, tad lūdzu, Demērs kungs. Paldies, priekšstādētāji. Komisāra kungs, uh, Jūs uh, mēģināt izvērst tādu politisku diskusiju, bet es iepriekš jau norādīju, ka šis arī juridiski procesuāls jautājums. Ir jautājums par atbilstību regulē 539 no 2001. gada šī, par šīs regulas izpildi. Un rezumējot jūsu, nu pēc sacīto, jūs uh, sacījāt, ka jūs ņemat vērā mūsu prasības, mūsu nostāju. Marājuši kungs eh, arī norādīja, kā, ko tad īsti mēs sagaidām pēc brīža. Un mēs turpināsim izdarīt spiedienu uz jums. Eh, ar to jūs noteikti varat rēķināties, Eiropas parlaments šo lietu mērā neatstās. Gaisotnājas vai kongresā nelīdzinās eh, gaisotnieki, kas valda šeit, Eiropas parlamentā. Līdz ar to runājot no strateģiskā viedokļa, mums būtu tiešām, nu, jā, tā tad jāpieņem strateģiski nostāja, bet eh, stratēģija, stratēģija jau neplātās, stratēģija vienkārši īsteno. Bet, eh, nu, kāda, kādai būtu jābūt mūsu stratēģijai? Pieņemot eh, dēļģēto tiesību aktu, mēs noteikti panāksim kaut kādu sakustēšanos ASV kongresā. Uh, Šis delegētais akts ir konkrēts instruments, ar kur palīdzību jūs varat uh, uzsākt sarunas, aktivizēt sarunas. Pieņemot šo daļu tiesību aktu, arī kongresam nāksies ko darīt. Viņiem nāksies izvērtēt potenciālo risku, uh, potenciālo ietekmi. Un uh, var jau būt, ka viņi arī sacīs, jā, nu, ziniet, tad mums jāsliek vīrs pēc visām 28 Eiropas Savienības vai valstīm, bet tas tad būs, eh, šis jautājums tad būs jāapskata arī eh, pārstāvju palātas, palātas ehm, kontekstā. Tā kā aicinām vēlreiz jūs uzsākt procesu, pieņem delegēto tiesību aktu, un tad jau redzēs, kā, ko amerikāņi eh, darīs no savas puses. Aicinu jūs pēc iespējas ātrāk pieņemt šo delegēto tiesību aktu, mēs jūs atbalstīsim. Mēs eh, noteikti atbalstīsim un uzteiksim arī jūsu diplomātiskos centienus. Paldies! Protams, eh, mēs būtu gatavi arī fiziski aplaudēt tam, ko sacīja eh, Dievs kungs. Es atvainojos, ka esam ievilkoši garumā drusciņi, bet mums tagad būtu jābeidz. Es arī komisijai sacīju, ka mēs aicinām komisiju pieņemt daļo tiesību aktu kā tādu politisku soli, ko es redzu spēt Nu, Liba komitejai nekā, nekad nevajag uh, izte, atturēties, izturēties patronizējoši pret uh, Liba komiteju. Ja rīkosties, kā sacīja Dievs kungs, un viņš jums nav neko, ko viņš uh, sagaida, pieņemsim vēl, ja to tiesību aktu, un redzēs, kas notiks, to arī sagaidām no jums. Uh, es domāju, ka signāls uh, no šīs komitejas ir pavisam skaidrs. Mums būs, nu, skaits jautājums plēnārsēdē, tur būs diskusijas, un dzirdēsiet šo konkrēto viedokli kas izskanēja šeit, izskanam arī plenārsēdē. Mēs saprotam, ka šis ir politisks jautājums, bet vienlaiks jums ir procesuāls un juridisks saistības. Un darbinīgāk paldies, Demērs kungas to nevarētu pasniegt. Intveldes kundze arī sacīja, ka jums ir juridiskas saistības kaut galā. Jā, ir politiska rūpe, bet ne, nedrīkst aizmirst par savām juridiskajām saistībām, un šie komiteja pilnībā saprot. Un tāpat ir attiecīgo iesaistīto valstu delikātā situācija. Bet to mēs visi pilnīgi, pilnībā saprotam, bet tomēr aicinām jūs aiz apsvērt iespēju uzsākt daļu tā aktu pieņemšanas procedūru. Vai vēlaties vēl reaģēt? Nu, politiķis mikrofonu priekšā, kad tad viņš atteiksies eh, ņemt vārdu tā sacīt. Protams, ka es arī neatteikšos un eh, vēlos vērsties pie jums ar aicinājumu. Ir, turpiniet izdarīt eh, spiedienu uz mums, lai mēs eh, šos argumentus varētu tad, tad attiecīgi nodot tālāk. Paldies, eh, ka iedāties, un paldies kolēģiem par šo diskusiju. Mr. Nudges on his way to, to, to me. Colleagues, um, we have... Kolēģi, tagad uh, 11. punkts. Referents gan vēl nav ieradies. Dosim viņam pavisam īsu brītiņu. Viens minūtes pauzīt. Kolēģi, tie, kur piedalās debatēs, lūdzu ieņemiet vietas, lai mēs varam pāriet pie 11. punkta. Situācija ir pamattiesībām Eiropas Savienībā 2015. gadā. Referents ir Jozēvs Nagī. Un es pirms tam steigtu īsus ievadvārdus. Mēs skatām grozījumus, šis ir gada gada ziņojums ar pamatiesībām Eiropas Savienībā 2015. gadā. Kā jūs zināt, tas ir viens no galvenajiem gada ziņojumiem mūsu komitejā, kas e, caurvijoši skatā vis, e, pilnīgi visu stāvokli ar pamatiesībām, ir iesniegt vairāk grozījumu un referents. Mums izklāstīs e, savu skatījumu uz grozījumu saturu. Tāpēc es tagad došu vārdu referentam, lai viņš varētu izklāstīt savu viedokli par 996 eh, grozījumiem, kas ir iesniegti. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, es vēlos pateikties visiem kolēģiem, kuri ir sagatavojuši grozījumu. Eh, ziņojumam. Mēs esam kopā saņēmuši 986 tādus, un tas ir samērā liels skaitlis, un ir arī e, vajadzīgs zināms laiks tulkošanai. Šobrīd mēs to iesniedz, eh, tos iesniedzam kompromisu sagatavošanai. Ir 111 grozījumi tikai apsvēruma daļā un 166 nosacījuma daļā. Un līdz ar to kolēģiem jāsaprot, ka vajadzēs eh, balsošanai veltīt veselu dienu grozījumu skaita dēļ. Mēs neņemam grozījumus no 2016. gada tematiem, tad, jo ir ļoti daudz tādu, kuri attiecas uz e, šī gada tematiem. Mēs gatavojam ziņojumu par 15. gadu. Piemēram, ir viens grozījums par rezolūciju par direktīvas ieviešanu par cilvēku kontrabandas apkarošanu. Savukārt tāda pati direktīva ir mūsu ziņojuma projektā. Mēs neskatām konkrētus cilvēku tiesību tiesas eh, lietas, kur, bet esam sagatavojuši rekomendo, re, ieteikums visām lietām, kas tiek skatīt cilvēku tiesību tiesā. Mēs, skatām visus derīgos grozījumus, taču mēģinām izvairīties no dubultošanās. Tālāk grozījumi, kas attiec uz tiesiskumu. Sofija Intveld ir paveikusi ļoti lielu darbu, gatavojot savu ziņojumu, un mēs negrasāmies viņas ziņojumu revidēt, ne arī sagatavot eh, dubultu ziņojumu. Mēs strādājam uh, vispārīgākā veidā no pamatiesību viedokļa. Daudzus grozījumus iesniedza bērntiesību intergrupa, piemēram, attiecībā par pazudušajiem un e, eh, bērnu nepilngadīgajiem un nepilngadīgajiem bez pavadītāja. Šeit ir runa par uzraudzības sistēmu un sistēmas apmaiņas, informācijas apmaiņas starp dalību valstīm. Vil, eh, vēl būs jauna nodaļa par digitālajām tiesībām. Tas ir svarīgs jautājums. Un mūsu dienās, kad ir eh, tādi jau, tādas jau no tehnoloģija parādības, kā drona izmantošana, iespējama aizskaršana internetā, bērnu tiesību ievērošana internetā un tā tālāk. Vārdu sakot, ir ļoti daudz aspektu no pamatiesību viedokļa. Un es nevēlētos pazaudēt detaļas specifiskos jautājumos, eh, kas tiek skatītas konkrētos ziņojumos. Tāpēc lūdzu saprotiet to, ka šie 986 grozījumi visi Eh, nevarēs tikt pilnā formulējumā iekļaut ziņojumā, un mēs tiešām strādājam ļoti daudz, lai sagatavotu kompromisus, kas ietvertu visas eh, idejas, kuras jūs mums nosūtāt. Taču mēs nespējam visos gadījumos izmantot piedāvāto formulējumu. Mēs esam iecerējuši sagatavot pilnu ainu par 2015. gadu, un e, šobrīd es ar lielu prieku uzklausīšu jūsu e, komentārus. Paldies, šis ir tiešām liels darbs ar daudziem grozījumiem, tā tas vienmēr ir ar šī veida ziņojumiem. Un tagad vairāk kolēģi ir pieteikušies izteikties par grozījumiem, un es e, došu vārdu deputātei D. De Merci. Revo Dalon. Paldies par šo izklāstu. Es e, gribētu skatīt dažus grozījumus, kas ir iesniegti kopā ar Silvīgi Jomu, kuri, mūsuprāt, nav ne, nebūtiskas detaļas, ne arī e, attiektos uz esošo gadu, bet uz iepriekšējiem notikumiem. Un, mūsuprāt, būtiski ir E, e, būs, prāt, būtiski precizēt, kas ir vardarbība pret sievietēm. Tā ir nopietna diskriminācijas forma, kas ir iegarsts un e, sekas nevienlīdzībai starp sievietēm un vīriešiem. Atgādināsim, ka šī parādība skan visu Eiropas Savienību, un tā ietekmē gan upurs, gan sabiedrību. Ļoti žēl, ka sievietes un meitenes netiek aizsargātas tādā pat veidā. Uh, Eh, eh, vien, vienādā, vienlīdzīgā veidā visās dalībvalstīs. Ir jācīnās pret vārdarbību pret sievietēm, tas notika 2015. gadā. Eh, mēs sagaidām Stambuls konvencijas ratificēšanu gan no Eiropas Savienības, gan visu dalību valstu puses, un komisijai vajadzētu piedāvāt specifisku direktīvu šajā sakarā. Turklāt, mūsuprāt, divi aspekti ir ļoti būtiski. Ir jāizsargā visi es, eh, seksiskas eh, vardarbības upuri, tā skaitā LGBT. Otrkārt, eh, seksistiska vardarbība ir nepieļaujama nevienā gadījumā Otrkārt, e, cilvēku tiesību upuru e, tiesības ir jātiecina arī uz migrantiem, tāpat arī mēs gribam norādīt, cik nozīmīgi ir nepavadīto nepilngadīgu e, aizsargāšana. Un visbeidzot, mēs esam iesnieguši daži grozījumi par būtisku aspektu, kas nav iekļauts ziņojumā un kas attiecas uz tiesisks valsts aizsardzību. Šis ir viens no pamatprincipiem, un kas satur kopā visas pamatiesības. 2015. gadā jau šis jautājums bija aktuāls, un mūsuprāt bija būtiski aizstāvēt tiesiskas valsts Šo aspektu mēs par to runājām jau 15. gadā. Eiropas Savienības dalību valstīm ir jāizstāv savas vērtības un tās jāuztur ikdienā. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Sanna Marija Koratsa bilda. Paldies priekšsēdātāji, es vēlos apsveikt kolēģi Nagiju par to, ka viņš tik labi un daudz ir iekļāvis grozījumus un eh, ir izveidota nodaļa pār bērnu tiesībām. Es kā šīs intergrupas priesēdētāja to apsveicu. Tas ir ļoti nozīmīgi, runājot par bērnu tiesību aizstāvību, aizsardzību. Uh, tieši saistē, aizliedzot tieši agresīvu reklāmu, tāpat par datu aizsardzību tieši saistē, e, vēršanos pretvardarbību pret bērniem. Un tā kā šis ir ziņojums par pamatiesībām, no nu, pieaugot ekstrē, gal, labajiem ekstrēmistiem, mēs vēlamies vēlreiz norādīt, ka uh, homofobija, diskriminācija, balstoties uz eh, seksuālo orientāciju, eh, aizskaršana. Tas viss ir pamatiesība pārkāpums Eiropas Savienībā. Un es vēlreiz gribu atgādināt padomēju un komisijai to, ka antidiskriminācijas direktīva, kas ir bloķēta padomē, ir jāvirz uz priekšu. Un ka šis ir pamatiesība jautājums. Un es ceru, ka šis ziņojums būs iespēja virzīt tālāk antidiskriminācijas jautājumu. Paldies! E, paldies! Nākošais runātājs Katerīna Čeničija. Paldies, e, Klods! Arī es vēlos pateikties kolēģim e, Nagī un visiem ēnu referentiem pār milzīgo ieguldu, ieguldīto un vēl paveicamo darbu. Eh, paldies pār jūsu parādītu uzmanību, un es pievienojos Koracai bildai kā intergrupas priekšsēdētājai par to, ka ir ņemtas vērā nepilngadīgo tiesības. Es vēlos runāt par citu aspektu, par to, cik nozīmīgi šodien ir pamat tiesībās ierakstīt to, kas palīdzētu aizsargāt cilvēkus pret uh, riskiem internetā un konkrēti eh, tiesībām uz aizsardzību. aizstāvību pret uh, tiem, kas atļaujas aizskart uh, internetā. Manā valstī tas ir izraisījis uh, vairākas pašnāvības, ir tīpaši sieviešu vidū, nepilngadīgo vidū. Nepilngadīgi ļoti bieži kļūst pār kiberagresijas upuriem vai kiber aizskaršanas upuriem. Un es domāju, ka šāda veida eh, aizsardzība ir jāieraksta grozījumos. Paldies! Nākošais runātājs. Paldies, eh, Silvija Kaufmane. Es izteikšos eh, kolēģi vārdā, kurš nevarēja būt klāt, un lūdzu viņu atvainot. Nīderbajerkungs sacīja, eh, vēlas teikt, ka saku paldies kolēģiem, kuri strādājuši pie eh, grozījumiem, ļoti daudz grozījumu ir arī šogad. Mēs esam iesnieguši eh, visai plaša spektra grozījumus, iekļaujot arī atsevišķas grupas, kuras regulāri iztrūka šajā ziņojumā. Runājot par tiesiskumu, tiesiskums ir priekšnosacījums, lai atbalstītu pamatiesības. Ir daudzas problēmas bijušas 2015. gadā attiecībā ar tiesiskumu, it īpaši Ungārijā un Pūlijā, un šobrīd mēs nevaram pieņemt ziņojumu par pamatiesībām, nepieminot šo jautājumu un risinājumus, kādus mēs paredzam. Mums nav jāatkārto konkrēti srindkops no Intvelds ziņojuma, taču mēs esam iesnieguši vairākus grozījumus šajā sakarā. E, mēs uzskatām, ka LGBT tiesības regulāri nav iekļautas ziņojumā, un mēs esam iesnieguši vairākus grozījumus par LGBT tiesībām. Tāpat par dzimumu līdztiesību šis jautājums ir būtisks. Arī esam paplašinājuši e, vardarbības pret sievietēm aspektu, iekļaujot plašākas līdztiesības problēmas un arī esam runājuši par seksuālās un reproduktīvās tiesi, e, e re, reproduktīvo veselības tiesību ievērošanu, tīpaši ņemot vērā polijas notikumus. Par romiem runājot, mēs svītrojām paragrāfu par ubagošanu ar bērniem, jo tas īpaši skār eh, Romu iedzīvotājs un sniedz eh, vienkāršotu skatījumu uz ļoti sarežģītu sociālu parādību. Mēs uzskatām, ka ubagošanas kriminalizēšana nav risinājums. Mēs nosodām eh, segregāciju Romu bērniem un aicinām meklēt risinājumus. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams īpašs apakšvirsraksts runas vārdu un reliģijas brīvībai, e, uzsvarot e, žurnālistu vārdu brīvību, e, ungāru, kreisi, kreisā spārna laikraksta sliekšana ir nopietnas signāls it īpaši arī jāņem vērā nesenie antisemitiskās un antimusulmaniskās diskriminācijas gadījumi. Manuprāt, šie aspekti ir ļoti nozīmīgi un jāiekļaut ziņojumā, un pēc vakardienas sēnu referentu sanāksmes mēs varam pateikties par auglīgām debatēm, taču vēl ir daudz eh, darāmā, lai varētu ziņojumu pieņemt novembrī mūsu komitejā. Paldies, vai es eh, esmu visiem devis vārdu. Tādā gadījumā es došu vakar eh, atkal vārdu referentam Nāgī. Paldies. Comments. I think, uh... Paldies par komentāriem. Es domāju, ka ir redzams jau kā problēma spektrs ir visai plašs, un mums nāksies nopietni strādāt ar ēdu referentiem, lai varētu eh, saskaņot visus viedokļus. Es vēlētos pateikties par jau iesniegtajiem grozījumiem, it īpaši par bērnu tiesībām Un jau pašā sākumā es minēju, ka mēs vēlētos koncentrēties uz tādiem jautājumiem, kur parasti vai nepārāk bieži tiek iekļauts šajos ziņojumos. Tāpat arī Otra problēma ir, ka šeit ir runa par 2015. gadu. Manuprāt, ļoti būtisks aspekts ir bērntiesības, un mēs redzam, ka visās nodaļās, ir tīpaši bērntiesību nodaļā, bet arī pārējās, mēs ar šo jautājumu koncentrējamies. Un es vēlētos vēl atbildēju norādīt to, ka mēs skatīsim arī tiesiskumu jautājumu, taču mēs nevēlējāmies eh, rādīt ar pirkstu nosaukt vārdā atsevišķus gadījumus, bet es saprotu arī tos kolēģis, kur vēlas šo fórumu izmantot nacionālās politikas veidošanai. Taču šis ir augstāks līmenis, un mēs runājam par vispārīgām problēmām Eiropas Savienībā. Runājot par ubagošanu ar bērniem, es esmu pārliecināta, ka šeit ir pārpratums. Tā. Uh, nav Romu iedzīvotāju kaunināšana. Šis jautājums ir jārisina, jo jūs arī šajā pilsētā redzat, un e, tā nav problēma, kas ir saistām ar etnisko piedarību, bet gan e, bērnu tiesību pārkāpuši. Un ja mēs runājam par bērnu tiesībām, tad mēs nevaram pievērt e, acis tāpēc, ka tas varētu skart e, to vai citu etnisku grupu Eiropā. Es neuzskatu, ka. Kā tas būtu pareizais viedoklis, bet par šo jautājumu mums ir jārunā ēnu referents sanāksmē. Paldies! Un mēs cerīgi raugāmies uz darba turpinājumu. Paldies! 17. novembrī Liba komitejā būs balsojums. Un tagad 10. Eh, 40 mums būs eh, balsojums, tā kā varbūt iepauzēsim tev līdz 10.45 eh, pauzīte. Tu nedomāji vēlties pēc reglamenta izteikties, jā, lūdzu? Jā, tiešām pēc reglamenta. Varbūt mēs varam tagad uzklausīt prezentāciju par situāciju trialogā, sarunās par vīzu kodeksu. Pirms pārtraukuma, pirms balsojuma. Jo šeit ir daži locekļi, jo sevišķi ēnu referenti, kuriem ir jāiet uz citām sanāksmēm. Ar Balēro kundzi, nu pat runāju, viņi arī jāiet prop visam drīz. Jāpiedalās vēlāk kādā svarīgā sanāksmē, un viņi gribētu uzklausīt um, diskusijas par šo jautājumu, tātad kas no jauna sarunās par vīzu kodeksu. Nu, ja citi neiebilst, es uh, neiebilstu, ka mēs tiešām varam efektīvāk tādēļ izmantot laiku. Jā. Ja? Paldies, Fernando, par šo ieteikumu. Kāpēc gan ne? Labprāt izmantosim laiku liederīgi. Atvainojos tiem, kas bija eh, sasapņojušies par kafiju vai ko citu, bet, nu, tiešām ir vērts eh, turpināt. Jā, nu, es pats gribēju ievadīt kafiju un, un uh, iepauzēt, atzīšos, bet, uh, nu, tā vietā darīšu savu darbu un uh, tātad, kas ne jums runās par bīskateiks pārskatīšanu. Tātad ceturtais punkts, kolēģi. Prezentācija gatava situācija trialogu sarunās. 16. martā mēs balsojām, mm, pārdām savu atbalstu mandātam referentam uzsākt sarunas eh, ar padomu un komisiju, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā. Sarunas sākās Nīderlandes prezidentūras pirmajā laikā, nu, protams, turpinās tagad, kad pēc to būs ir Slovāki. Sākumā uzklausīsim referentu, nu, un pēc tam citus uh, deputātus, kas vēlēsies izteikties. Fernando, jums vārds. Paldies, eh, pateicos par izpratnu un pateicos arī visiem kolēģiem, ka mm, dot man vārdu, lai uzklausītu šo īsto prezentāciju. Jūs visi noteikti apzināties, ka ir runa par ļoti svarīgu tiesību aktu. Tā ir iespēja aktualizēt visu kodeksu atbilstoši, atbilstoši attiecīgiem pantiem Lisabonas līgumā, kas regulē iekšlietu tieslietu jomu. Mums ir jānosaka kopēja vīzu politika, mums jābūt kopējam vīzu kodeksam, tāpat kā mūsu iedzīvotāji, piemēram, kopējas, kopēja um, Eiropas Savienības ārējo robežu pārbaudība. Līdz ar to mēs nodrošināsim brīvu personu apriti, kas nāk no trešajām valstīm, lai viņi varētu tiešām pārvietoties Eiropas Savienības teritorijā. Nu, tad doma tāda, ka pēc eh, komisijas iniciatīvas eh, šeit eh, mums ir bijušas zināmas grūtības. Padomu no savas puses nav izrādījis politisko gribu. Tā ne, nav izrādījis nekādu gatavību izkustēties kompromisa virzienā sarunās ar Eiropas parlamentu. Ar mums, ar Liba komiteju tātad. Un šo politiskās gribas trūkumu esam uh, piedzīvojuši veselā virknē sarunu, kas mums uh, parlamentā bijušas uh, ar padomu, ar padomas pārstāvjiem. Nu, konkrēti vairāku trialogu virknē. Vakar mums bija tikšanās ar Slovākijas prezidentūras uh, pārstāvjiem. Uh, komisijas eh, pārstāvs Matijas Rūtē, ģenerāldirektors, eh, tad, tad bija klāt arī. Un mēs eh, izklājām cauri visam šim tiesību aktam, proti humanitāro vīzu jautājumam. Tad pieskārāmies jautājumam par uh, sadarbības uzlabošanu ar valstīm un vīzošīm atvieglošanu. Uh, attiecībās ar valstīm, kas ir gatavas pieņemt readmisijas līgumus ar Eiropas Savienību. Tādēļ izrunājām delegēto īstenošanas uh, aktu jautājumu, transporta, tātad tranzīta vīzes un tā tālāk. Tālāk uh, obligātā pārstāvniecība, tālāk uh, tuvāko radinieku definīciju ar to saistītie jautājumi un, vispēcot, vairāk kārt izmantojamo vīzu mehānismus. Nevienā no šīm nodaļām mēs neredzējām, neskatījām vispār nekādu gatavību, nekādu signālu, nekādu izkustēšanos no, no padomas puses, tātad paspēc cilvēku pretī mūsu nostājai. Mēs izrādījām gatavību uz kompromisiem visos šajos jautājumus, visās šajās nodaļās, apliecinājām no savas puses, ka esam gatavi no savas sākotnējās nostājas, kas bija pausta, ko pauda tātad referents un uh, mūsu ānu referente. Proti, Libe komitejas sākotnējās nostājas šajā jautājumā bijām gatavi um, paspēt solīt pretī padomēji, bet no viņa puses šādu signālu nesagaidījām. Un ja tā būtu vienīgā reiz, vienīgais precedents, eh, tas būtu tiešām um, ļoti satraucoši, bet eh, tas nebūtu nav vienīgais eh, jautājums. Vienīgais gadījums, kur uh, padomu no savas puses eh, vilcinās un nevēlas eh, panākt kompromisu kādu konkrētu tiesību aktu apstiprināšanā. Padomu šķiet joprojām nav sapratusi, ka mēs esam līdz likumdevējs, ka nav tā, ka viņi tagad pieņems lēmumus, to pieņems pamatlēmumus, eh, kā tas bija senos laikos. Nē, pēc Lisabonas līguma mēs esam līdz likumdevēji, un um, bez mums tiesība akti nevar tikt pieņemti. Nu, un padomu šķiet, to joprojām nesaprot un atsakās iet uz jebkādiem kompromisiem. Lai jūs saprastu, cik nopietni ir situācija, piebildīšu, ka te nav runa par human, humanitārijām vīzām, piemēram. Mums parlamentam ir visas tiesības, protams, uzstāt uz šīm humanitārajām vīzām. Kādēļ? Jo mums ir bijušas vairākas uzklausīšanas, kurās paši esam piedalījušies, kur um, humanitārās organizācijas, juristi, NVO, baznīcas pārstāvi, piedalās un visi, arī pilsoniskās eh, sabiedrības pārstāvi, ir nobežījušies par to, ka šī te humanitārās eh, krīzes eh, traģiskā dimensija, ko piedzīvo Eiropas Savienība, to mēs saucam par, par bēgļu krīzi, bet uh, nav runa tikai par šīm humanitārajām vīzām. Un šajā jautājumā padomu galīgi nav gatava piekāpties, bet um, nav runa tikai par to. Ir runa par to, ka padomu eh, nav gatava izlietas kompromisiem principā nevienos jautājumos. Tā tie, teiksim, eh, visu režīmu atvieglošana, readmisija, delegētie un izcenošanas akti, obligātā pārstāvniecība, kas uh, palīdzētu, tiešām uh, palīdzētu vīzu izdošanu. Daudziem uh, cilvēkiem tas atvieglotu dzīvi. Tāpat arī tuvāku radnieku definīciju un uh, daudzkārtējās izmantošanas vīzes. Un, ja padomu nav gatavi sadarboties, nu, tad uh, tiesībās netiks pieņemts, viss process apstāsies. Šeit, ka viņi joprojām neizprot, kā, lai šis tiesība akts tiktu apstiprināts, viņiem uh, ir nepieciešams mūsu koplēmums, viņiem ir nepieciešama mūsu iesaiste likumdošanas uh, procesā. Jā, viņi to nesaprot, un tas nav vienīgais gadījums, es arī uzsveru. Ir virknē svarīgu tiesību aktu, tā skaitā patvērumu meklēšanas pakotni, uh, Schengenas mehānismu pārskatīšanu un, un citu tiesību aktu, kur nekas nenotiks tuvākā nākotnē, ja padomu nepiekāpsies. Tas nozīmē, ka šī mandāta beigās mums būs katastrofa. Šie tiesība akti parlamentā netiks pieņemti, un padomēji tas būtu jāsaprot, ka tā ir nopietna problēma. Mūsu acu priekšā izplēma pamazām Eiropas projekts, un tas ir ļoti nopietni. Viens ēna referents tās iz, izteikties. Paldies, eh, saka Valēro kundze, vēlos paust atbalstu referentam. Arī es uzskatu, ka padome nereaģē uz mūsu prasībām, ignorē tās, un nu, šis nav vienīgais precedents. Tas pats ir, piemēram, eh, trilogā par atlikšanas mehānismu, kur padome arī no savas puses neizrāda nekādu pretimnākšanu. Nu, par humanitāriem īsām, piemēram, padome eh, saka, ka, nu, ziniet, kā, nu, Dalību valstīm ir eh, savas līdzsvarošanas iespējas un izmantot tās, bet uh, ir tā, ka šis mehānisms īsti nestrādā. Ja mēs zinām, ka tas nestrādā, ka nevienmēr to neizmanto, tad kaut kas taču būtu jādara. Sistēma būtu jāmaina. Lūk, tā kā vēlēsim paust pilnīgi atbalstu mūsu referentam, domāju, ka trilogu sanāksmēs un citviet, eh, nu, ir svarīgi principiāli uzsvērt savu, savu viedokli, ņemot vērā to, ko viņš sacīja. Padome vienkārši vēlas mūs ignorēt padomu vēlētos, lai, lai mēs viņiem nestātos ceļā, neliktu kāju priekšā, bet mēs esam līdz likumdevējiem, padomēt, pēc tam eh, jāizprot. Tas ir vienīgais, ko vēlējos eh, piebilst. Paldies! Bekarkungs, tāds partijas vārdā. Paldies! Vēlos arī apliecināt, ko arī personiskās sarunās vairāk kā tas nosvērs, ka līdz eh, pat šodienai. Eh? Uh, referenta puses neesmu nu, redzējis konkrēti iejaukšanos uh, trilogu sarunās. Es domāju, ka pats par sevi saprotams ir, ka, nu jā, komiteja ir pieņēmusi lēmumu un referentam pie tā ir jāpaliek. Bet uh, tomēr situācija trilogā. Es to raugos pilnīgi citādi nekā referents. Jā, ir tā, es atzīstu, ka padome varbūt neizrāda īpašu gatavību pieņemt humanitārās eh, vīzes kaut kādā formā. Kā tas eh, figurē mūsu lēmumā komitejas eh, kompromisa tekstā, kā to esam definējuši. Tā tas ir, bet tas arī pilnīgi dabiski. Jo padomu arī mm, pamatot argumentē, ir to, ko mēs alaži esam norādījuši, bet trialogā tas nekad nav pacēlies, referents to nekad nav pieminējis, proti, ka humanitāro vīzu regulējums neietilpst tajā jaunā vīzu kodeksa regulas kontekstā. Jo tur ir runa par, par biznesmeņiem, māksliniekiem un, un, un sportistiem, bet tas ir vienīgais jautājums, kur, kur padome ir ietēpušies. Es citos jautājumos neesmu piedzīvojis tādu konsekvences pretenzijas ar sarunu stratēģiju. Tas ir pilnīgi loģiski. Un eh, sarunu gaitā ir jārisinās ar to, ka šāda taktika varētu tikt piekopta, ka šur tur eh, padomu varbūt drusciņi ehm, eh, nepiekāpjas. Bet svarīgākajos jautājumos, principālajos jautājumos, ir gatavs izveids kompromisu. Nu, lūk, es uzskatu, joprojām kompromiss ir, ir iespējams. Ja. Nu, te jautājums par, uh, arī par, par um, pamatiesībām. Tātad nu, uh, pamatiesībās uh, ir skaidri definēts, kas ir um, šīs, šīs personas, es domāju, ka kompromiss ir iespējams. Es noteikti nevēlētos, lai sarunas um, nonāk strupceļā. Par humanitāriem īstām runājot, ir svarīgi tas, ko Arī eh, referents pats pieprasa no padomas, protams, skaidrs eh, signāls attiecībā uz komentāru vīzu jautājumu. Un es domāju, to mēs mierīgi varētu panākt un vienoties. Eh, padomu komisija un arī, arī parlaments um, uzņem, mēs esam uzņemšies saistības nākamajā mm, legislatīvajā darbā, tikt, proti jautājumā par, par izmitināšanas tiesību aktiem. Tur tiks atrunāts jautājums par humanitārām vīzām, kādas ir atrunāts mūsu Libijas komitejas kompromisa tekstā. Nu, un es aicinātu um, šo jauninājumu neieviest uh, vīzu kodeksā, jo tas uh, mm, nenāks uh, par labu. Teiksim, svarīgiem biznesmeņiem, turistiem no trešajām valstīm un cilvēkiem, kas visiem sagādā prieku, māksliniekiem, artistiem. Es nedomāju, ka šeit uh, vajadzētu no mūsu puses tagad uh, um, definēt kaut kādus izņēmumus eh, un gaidīt, ka padomu tam piekāptos. No taktiskā viedokļa tas eh, ir atrisināms, es domāju. Jo daudzos jautājumos eh, priekšstādājs iz, izrāda arī ļoti tādu izteiktu apņēmību un nevajadzētu tomēr mums nostādīt strupceļā. Paldies! Thank you very much. And finally, Cecilia. Paldies, Cecilija Viksam, kā pēdējā lūdzu. Paldies, izteikšos pavisam īsi, jo mūsu ēnu referents Žerārs šeit nav ieradies, bet viņš gribēja, lai es nododu vēstījumu, ka viņš pilnībā atbalsta referentu. Var pilnībā iestāties par visu referentu teikto, ceru uz uh, labu rezultātu. Un Izmantošu šo pašu iespēju un arī teikšu to pašu par Gijom ziņojumu par drošajām valstīm. Arī tur viņš pilnībā atbalsta referentu. Paldies, paldies, Cecīlija. Tā kā pamainījām uh, secību, tad prezidentūra un komisija nebūs klāt, bet uh, uzklausījām informāciju no ēnu referentiem arī. Liels paldies, paldies Fernando, ka ieteica arī šobrīd skatīt šo jautājumu. Varētu riskēt um, ķerties klāt arī pie otra Gijoma ziņojuma, bet, nu, manuprāt, divās minūtēs diez vai iekļausimies. Rogos referents šobrīd.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 Priekšsēdētāji, es uzdevu jautājumu, vai, vai mēs tagad balsosim, ja vēlaties, varam to darīt, vai arī es varu uzstāties, ja jūs to vēlaties. Just have, just... Nu, viena minūte nu jau atlikus līdz balsojumam, tādēļ, ja kāds gribēs izteikties, visiem nāksies gaidīt. Kolēģi, kas tad īsti notika? mēģinājām saprast, vai varam mēģināt vēl vienu punktu izskatīt līdz balsojumam, jo bijām vēl vienu punktu it kā plānojuši šajā robā līdz balsojumam. Nezinu, cik loģiski bija, bet, nu, labi, vēlāk tad pie, runāsim par Gijomas kundzes punktu.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 yeah, let's go. Is everyone ready? Ja visi gatavi, ķeramies pie balsošanas. Jūs, Tomas, noteikti esat gatavs, raugos uz pārējiem. Ja visi ir gatavi, sāksim balsot. Elektroniskais balsojums 12. punkts darba kārtībā, automātiskā datu apmaiņa ar DNS datiem Dānijā. Uzgaidām. Kolēģi, varbūt iepauzējam uz mirklīti. ETP koordinātors vēlas ievietot balsojumu kartīti mašīnā. Sākam balsot. Has everyone voted? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Oh. Okay. What is this? I don't know who that was. I don't know whose report that was. It's very popular. Ļoti populārs ziņojums. Pārējiem pie nākamā, jau atkal Dānija, da, automātisko datu apmaiņa, daktiloskopiskie dati. Sākam balsot. Has everyone voted? Nē, visi nav balsojuši. Beidzam balsot. Okay. Thank you very much. Liels paldies. Un tas nozīmē, ka balsošana ir beigusies. Liels paldies, kolēģi. 14. punkts Libe ikgada kalendāra apstiprinājums 2017. gadam koordinātori to ir apstiprinājuši. Šī kalendāra projektu to varam uzskatīt par pieņemtu. Izskatās, ka jā. Ļoti labi, liels paldies, beidzam balsot. Paldies visiem kolēģiem, kas ieradās balsojumu. Kolēģi pāriem pie 15. punkta darba kārtībā. Ja neplānojat uzturēties zālē, šī punkta izskatīšanu, tad aicinu visiem klusiņām doties prom. Ah, okay. 15. punktā, diemžēl, nav ieradusies uh, referente Ana Gomeša. Es pieņemu, ka viņa ir ceļā. Tādēļ varbūt uh, pirms tam Gujomas kundze, lūdzu, īstais brīdis pienācis jums izteikties īstajā vietā, īstajā laikā. Ja nevienam nav iebildumu, tad, kolēģi, izskatīsim trešo punktu. Trialoga ziņojums no Gijomas kundzes. If, if you could please leave. Visus aicinu klusiņām atstāt zāli. Kolēģi, trešais punkts šobrīd darba kārtībā. Eiropas Savienības eh, saraksts drošajām izcelsmes valstīm ar mērķi izstrādāt kopējās procedūras eh, starptautiskās aizsardzības piešķiršanai un atsaukšanai. Mūs informēs par, par trialogu sarunām. Gribētu tikai atgādināt, pirmais trialogs notika 13. septembrī, un Gijoma Konze mūs informēs par aktuālākiem notikumiem. Lūdzu, Silvija. Merci beaucoup, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, kā jūs sacījāt. Pirmais trilogs notiks septembrī, nākošais paledzēs 19. oktobrī, un arī jūs atcerēsieties, ka Lība pieņēma savu nostāju 13. jūlijā. Atvainojiet, 7. jūlijā sakarunātāji. Domāju, ka teksts ir sagatavots kvalitatīvi, un priekšlikums ir labāk harmonizēts, piedāvājot metodiku, lai izvērtētu attiecīgās trešās valstis un arī, lai varētu elastīgāk pārskatīt situāciju neprā, nekā iepriekšējā metodikā. Tāpat arī mēs esam izvērtējuši pamatiesību jautājumus, un notiekuši kalendāru. Vispārīgajā kontekstā nav vajadzības piebilst, ka diskusijas nebija vieglas dažādu iemeslu dēļ, tāpēc, ka piedāvāto balstu saraksts dažkārt eh, izraisīja domstarpības par to, kas ir drošas valstis, un arī par to, kā šis Eh, eh, saraksts var tikt izmantots, vai tā nozīme pārvērtēt, lai regulētu migrācijas krīzi. Ir tāpat arī leģislatīvas papildinājums, jo komisija ir piedāvājusi savus papildinājumus par kopīgo patvērumu režīmu. Ne, eh, pārvērtējot iepriekšējo akī, kas ir no 2013. gada, un tas mums apgrūtina darbu, gan darba metodas ziņā, gan iedzienu ziņā, jo mums ir ļoti liels koordinējumais darbs, kas ir jāveic, un informācija nāk no dažādiem tekstiem, un mums ir nepieciešams veidot konsekventu pieeju. Turklāt, apzinoties to, ka e, drošu valstu saraksts eh, Un šis jēdziens ir atrodams visos komisijas piedāvātajos tekstos, un es arī runāju ar kolēģi Lauru Ferāru šajā sakarā pār noteikti reglamenta un noteikumu tekstiem, jo šis teksts pēc tam būs pilnībā jāiekļauj procedurālajos noteikumos. Līdz ar to ir pil, jā, pilnīgi noteikti jārīkojas konsekventi un precīzi. Pastāv uh, iespēja saķerties ar uh, padomu vairākos punktos. Pirmkārt, par harmonizēšanu jo mēs esam atcēluši nacionālos dro, drošo valstu sarakstus, lai atbalstītu Eiropas sarakstu. Padomi tādu neatbalsta, pat ir pret to un vēlas, lai līdzās pastāvētu Eiropas liste un nacionālie saraksti drošiem valstīm, kas, manuprāt, ir grūti e, savietojams ar vēlmi pēc harmonizēšanas. Turklāt pat tas varētu e, domstāt starpības sāsināts. Otrais punkts, kas ir specifiskāks, tās ir pamatiesības. Kā jau es sacīju, mēs esam pastiprinājuši vairākas, eh, vairākus tiesību aspektus ar eh, eh, pretprasību pārtraukšanas aspektiem, pie, pievienojot nepilngadīgo tiesības un citus, un, un šis saraksts ar Eiro, Eiropas saraksts varētu būt pilnībā izolācijā no pārējiem piedāvātajiem aspektiem. Un visbeidzot, vēl viens klupšanas akmens, jo mēs vēlējāmies piešķirt īpašu lomu atsevišķām eh, organizācijām, kā piemēram UNHR vai atsevišķām nevaldības organizācijām, bet nevēlējāmies veidot neko ļoti sarežģītu, bet vienkārši paredzēt piesardzības pasākumus. Vārdu sakot, ir trīs klupšanas akmeņi, un šajās gru, um, grūtībās, manuprāt, ir jāmeklē stratēģija, kā to apiet, jo šķiet, ka padomi vēlas pārcelt uz vēlāku laiku daļu no diskusijām gan par drošo valstu sarakstu, to iekļaut um, patvērumu procedūras uh, noteikumos, tas būtu pilnībā saprotams, tāpat arī komisija vēlētos šo dosiju pieņemt visdrīzākajā laikā un sarunās ar ēnu referentiem iet savu gaitu, taču tīri neformāli uzklausot viedokļus, manuprāt, neviens nevēlas mētāt šo karsto kartupeli tālāk, kamēr drošo valstu saraksta jautājums nav sakārtots. Pirmkārt, un otrkārt, šajā stratēģijā pamattiesību harmonizācija būtu eh, vēl viena pievienotā vērtība no parlamenta puses. Un ja mēs tekstam šos aspektus um, paņemam nost, tad mēs būsim to samazinājuši kā šagrenādu. Lūk, diskusijas turpināsies un mums ir jāpaliek un nepiekāpīgi parlamenta pozīcijās. Paldies, Silvija, tas ir ļoti visaptvarošs šis klāsts. Report. Šis ir tāds ļoti pastāvīgs um, ziņojums. Izskanēja daudz informācijas, nezinu, vai kāds grib izteikties. Šķiet, ka ne, jebkurā gadījumā paldies Silvijai par ļoti svarīgo darbu pie šīs pakotnes. Gomes kundze vēl aizvien nav ieradusies labi. Labi, paldies visiem par izrādīto elastību, paldies, ka varējām izskatīt šo punktu tagad. Tā kā Gomers kundze vēl nav ieradusies, nevaram šobrīd ķerties pie 15. punkta izskatīšanas. Paskatīšos, ko varam darīt, vai varbūt varam pāriet pie 5. punkta. Ikgada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību, cīņa pret krāpniecību. mēģinu sameklēt Kiničī kundzi, vai jūs gribētu izskatīt šo jautājumu. Redz, ka arī Tomas ir šeit. Vai nevienam nav iebildumu, kolēģi? Visu laiku mainu secību darba kārtībā, gribu vienkārši pārliecināties, ka iebildumu nevienam nav Holmāra kundze lūdzu. Kulīgin Činičī. Man nu, viens vajag jautājums. Činičī kundze nav klāt šeit. Varbūt, ka mēs terorismu varam izskatīt, pavisam īsti terorismu jautājumu. Nu, tur pavisam īsts pārskats. Činičī kundze varētu piedalīties, eh, kamēr viņa šeit. That's a great idea and... Ideja ļoti laba. Ja komiteja ļauj, tad mainam vēlreiz secību. Valmārs kundze, liels paldies, ļoti laba ideja. Paldies visiem par elastību. Katrīna, vispirms tad šo jautājumu un pēc tam terorisma punkts, ja nevienam nav iebildumu. Ok, perfekto, grāt. Labi, lieliski, liels paldies. Paldies arī Monikai. Šādi, šādā veidā mums būs iespēja kopīgi arī tātad pārnāt jautājumu par terorismu un saistīto direktīvu, kas attiecas uz atzinumu par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību aizstāvību esmu referenta un um, mūsdienās ļoti bieži mēs runājam par šo jautājumu, tomēr tas tiek um, darīts uh, katru gadu, gaidām uh, uz nākamā gada sākuma šo paziņojumu, bet datumu konkrētu vēl nezinām. Tas mums dos gan plašāku satvaru un jāatzīst, ka tas mums ir labāk, šis darbs ir ļāvis labāk uh, saprast fenomenu kā tādu, pievērst uzmanību specifiskiem aspektiem un tajā pašā laikā saprast arī uh, jau esošo instrumentu potenciālo ietekmi un um, tātad pasākumus nacionālā un Eiropas Savienības līmenī. Ir pilnīgi skaidrs, ka krāpniecība pastāv, diemžēl tā ir izplatīta visās dalību valstīs, un zaudējumi lēšami aptuveni tūkstots miljardu eiro apvērum, um, apjomā um, katru gadu, un tam ir ļoti liela arī socioekonomiskā ietekme. Gadu laikā ir bijušas dažādas rekomendācijas, pievēršot uzmanību krāpniecībai, lai aizstāvētu ES finanšu intereses, un tas pilnīgi skaidri parāda, ka ir nepieciešams rīkoties arī Eiropas Savienības līmenī, nevis tikai dalību valstu līmenī. Tomēr no otras puses raugoties. Va, um, netiešā veidā ir redzams apstiprinājums, ka krāpniecība turpinās, un tādēļ ir jāiejauc, ir jāuzrauga, ir jākontrolē, lai nodrošinātu, ka arī pilsoņi var gūt labumu no tā, ka um, šis publiskais finansējums netiek izšķērdēts un nepazūd krāpniecības gadījumos. Un saprotam, ka šeit jārunā arī par korupciju. Korupcijas kontekstā bieži vien uh, Um, tur ir iesaistīts arī kriminālas organizācijas un arī terorisms. Tie ir tie atsauces punkti, kas, manuprāt, ir svarīgi, lai norādītu uz virzieniem, kādos jāstrādā. Tas ir plaši izplatīts fenomens un uh, ar to ir jācīnās tādā plašākā veidā. Tādēļ mums kā es ir uh, jāizmanto um, šādi, jā, jāveido um, cīņas instrumenti. Šeit ir īpaši konkrēti gribētu atsaukties uz PIF direktīvu, Eiropas prokuratūru. Tiem ir iespēja, tā, tām ir iespēja, kas mums ļautu cīnīties ar šo fenomenu. Un pagājušajā nedēļā plenārsesijā mēs visi piedalījāmies debatēs par šo jautājumu un uh, nonācām pie secinājuma, ka pavisam drīz ir jāpabeidz sarunas par šiem diviem ļoti svarīgiem dosjē. Un vēl pēdējais apsvērums. Uh, un tad nonākšu pie secinājumiem. Nevarēju to iekļaut tekstā, jo nu, tas bija tīri saistīts ar tehniskām prasībām, lai teksts nebūtu pārāk garš. Tomēr, manuprāt, ir tiešām ļoti svarīgi paturēt prātā arī informatoru lomu cīņā ar krāpšanu un um, Eiropas Savienības finanšu aiz, aizstāvību. Tas ir arguments, ko, par kuru runājam šobrīd arī uh, budžeta kontroles komitejā, esmu locekli arī tur. Manuprāt, ir pilnīgi pārliecināta, ir, esmu pilnīgi pārliecināta, ka komisija jānāk klajā ar direktīvas priekšlikumu, kā parlaments to ir vairākas reizes komisija darījis arī tātad aicinājis. Ir ļoti svarīgi aizstāvēt um, trauksmes cēlājus gan uh, krāpniecības gadījumos, gan arī Eiro, Eiropas Savienības finanšu aizstāvības labad. Uh, un uh, es plānoju iesniegt arī grozījumus uh, savā ziņojumā ar konkrētu šādu mērķi. Lielas paldies! Thank you very much, uh, Katerina, and um, we have a... Lielas paldies! Tomas, ēnu referents no ETP, lūdzu. Yeah, za její úvodní slovo <clears throat> jsem rád. Paldies, Katerīna, paldies par šo ievadrunu. Man bija ļoti liels prieks sastrādāties ar jums, še, strādāt pie šī ziņojuma, jo es tiešām augstu vērtēju jūsu paveikto cīņā ar krāpniecību un cīņā ar jebkāda veida mafiju un tam līdzīgiem grupējumiem. Man, manuprāt, Eiropas Savienības finanšu interešu aizstāvība ir ļoti svarīgs jautājums, un neskatoties to dalību valstu iebildumiem, kas varbūt nevienmēr uh, nosaka šo šim jautājumam pietiekam augstu prioritātes līmeni, šī komiteja pēdējo divu gadu laikā ir panākusi vērā ņemamu progresu. Ziņojumā visticamāk būs norādīts, ka Eiropas Savienība nav panākusi mm, progresu, kuru būtu vērts minēt, jo īpaši tādēļ, ka trūkst satvara, kurā darboties mm, cīņā ar krāpniecību, naudas atmazgāšanu un tam līdzīgiem noziegumiem. Esošie instrumenti nav pietiekami efektīvi. Tie neļauj mums garantēt nekādu Eiropas interešu aizsardzības līmeni. PIF direktīva, par ko, kuru padome un dalība valsts vēl aizvien kavē, tā ļautu Eiropas Savienībai ne tikai cīnīties ar finanšu krāpniecību labākā veidā, bet tā ļautu arī stiprināt sadarbību starp dalību valstīm. PIF direktīva būtu kā pīlārs, balstoties uz kura varētu veidot tādu komplicētu, visaptvarošu o, uh, satvaru cīņai un mm, pret krāpniecību un aizsargājot uh, uh, finanšu intereses. Nu, piemēram, PVN krāpniecība. Katru nedēļu TV dzirdām ļoti daudz uh, gadījumu par krāpniecības gadījumiem, reidiem un arestiem dalību valstīs. Tas parāda, ka PVN noteikti būtu jāiekļauj PIF direktīvas aptvērumā. PVN krāpniecība ļoti bieži ir saistīta arī ar citām kriminālām darbībām. Uh, Un galu galā tas būtu gan dalībvalstu, gan arī ES interesēs ar to cīnīties. Un vēl kāds jautājums, vēl kāda lieta, ko Katarīna nepieminēja, bet manuprāt tas būtu īpaši uzsverams. PIF direktīva ir jāpieņem un jāizteno cik drīz vien iespējams. Daudzām dalību valstīm ir eh, šobrīd problēmas ar lielu budžeta deficītu, un šobrīd nav iespējams aprēķināt, cik daudz naudiņas paies kasai garām, tīri tādēļ, ka kopīgi necīnāmies ar krāpniecību un citām noziedzīgām darbībām. Manuprāt, PIF direktīva varētu būt tas īstais instruments, kur cīnīties pret šāda veida nodarījumiem. Paldies, Tomas! Juan Fernando vēlas izteikties lūdzu. Paldies! Nu, negribētu palaist garām iespēju vēlreiz atkārtot par tiem dosjē, kurus uh, padome bloķē. Jā, šeit arī sarakstā PIF direktīva Eiropas Savienības finanšu interešu aizstāvību. Pilnīgi nobloķēts padomē. Viņi neatzīst mūsu lomu kā līdz likumdevējiem. Li nesaprot uh, to, cik svarīgi, ka parlaments arī pieliek savu roku un ir pilntiesīgs likumdevējs arī krimināltiesību jomā. Šeit konkrēti jā, jārunā par PVN. Pēc Eiropas tiesas lēmuma Tariko lietā nav nekādu šaubu, ka PVN ir būtisks elements arī ES budžetā. Protams, ka uh, Um, tas ir ļoti svarīgs um, jautājums, nodokļu jautājums dalību valstīs, budžeta jautājums dalību valstīs, bet arī ES līmenī, jo PVN pienesums ir būtisks arī Eiropas Savienības politikas um, finanšu avots. Tādēļ ir jābūt aizsardzībai. Te mēs runājam par krāpšanu miljardu apvē, apmērā. Ir miljardiem eiro zaudējumi katru gadu Bet jau atkal tas, ko gribēju šeit īpaši norādīt, ir tas, ka padome neizrāda nekādu gatavību vai vēlmi nonākt pie kompromisa ar Eiropas parlamentu attiecībā uz šiem dosjē, kas īstenotu tos mērķus, kas nosprausta līgumā par ēst darbību, jo īpaši tiesiskuma drošības un iekšlietu jomā ne tikai PIP direktīva šeit ir jāmin arī vīzu kodeks un vēl daudz citi dosjē, kuros nav likumdošanas, nav politikas, un tas ir dēļ padomes. Tas ir tas vājais uh, ķēdes posms. Paldies. Thank you, um, Juan Fernando. Paldies, Juan Fernando. Un paldies, uh, Katrīna. Um, neviens uh, labā par jums kalāšos, lai gadsimtu netiktu. Paldies eh, Tomasam, arī eh, Juanam Fernando. 25. oktobris ir eh, termiņš grozījuma iesniegšanai. Paldies! Vēlreiz! Ja neiebilst, vai kolēģi, tad tagad mēs varam skatīt 27. darba kārtības punktu, kas bija paredzēts rītdienā 12.15. Trialoga sarunas par cīņu par terorismu kas aizstāja padomas eh, pamatlēmumu 2007-475 par cīņu pret terorismu. Ja komiteja neiebilst, tad skatīsim šo punktu tagad. Un referenta Holmājas kundze, jūs varat izteikties tagad tad un eh, ziņot, kas tad eh, nojaun šajās sarunās. Lūdzu, Monika. Sirsnīgs paldies, priekšstāja par izrādīto elastīgumu, ka jūs te tā ļoti ka naši maina darba kārtību, nu tad par sarunām ar padomi un komisiju. Nu, sarunas notiek, notiek harmoniskā un mierīgā gaisotnē. Padomi ir pieņēmis šādus tādus parlamentu ierosinājumus, jo sevišķi, nu, piemēram, par to, lai nodrošinātu, ka propagandas eh, jautājumos ir tiesības tātad paust savu viedokli, lai nu, vārdu brīvība netiktu apšaubīta. Nu, tas arī tiks atspūļots attiecīgi šī priekšlikuma tekstā. Un vēl vairākos jautājumus. Nu, esam diezgan um, tuvu kompromisam, nu, piemēram, receiving training, tāda apmācības saņemšana vai rekrutēšana, tīmekļu vietnes, informācija internetā. Tur padomas nostāja ļoti tuvu mūsējai ka šeit, eh, nu, drusiem vēl jāpiestrādā, bet eh, eh, vienošanās tepat apstūri. Un par cietušiem, par upuriem arī esam panākuši zinām progresu. Koordinēšanas centri tiks veidoti dalību valstīs, kā arī ciešāk sadarbības starp dalību valstīm. Tad, ja kāds atentāts notiek vienā valstī, tad, tad domā ne tikai par vainīgo izcēršanu, bet arī par to, kā tad upuriem uh, esošiem potenciāliem upuriem aktīvāk palīdzēt. Padomju saprot, ka, ka mm, veselības aprūpe ir jautājums, tātad arī apdrošināšana. Pats par sevi saprotams, ka šādos gadījumos eh, šajā mm, zemē automātiski viņi saņems bezmaksas veselības eh, aprūpi šādos gadījumos, kā, kā arī eh, rehabilitāciju. Nu, padomi ir gatava līdz ar to piesādāt pie jēdziena upuris pieslīpēšanas. Tātad ir runa arī par psiholoģisko kaitējumu, um, kā arī tiem cilvēkiem, kas ir psiholoģiski vai garīgi cietuši no, no šiem aktiem, nevis fiziski, arī viņiem ir iespēja saņemt bezmaksas palīdzību un rehabilitāciju. Un uh, koordinācijas uh, centri tātad jau pieminēja, ka tur panākts, uh, zinās, progresa padome ir gatava. Piesā pie tiesiskiem jautājumiem. Nu, pirmkārt, eh, arī kāda būs eh, um, tātad eh, krimināla procesa un, un tāpat arī kāda būs zaudējuma atlīdzība. Kā informācijas apmaiņa, kontakti starp slimnīcām, piemēram, kas bija liela problēma Beļģijā, tad, kad notika terora akti, mm, koordinācijas mehānisms bija ārkārtīgi vājš, tad nevarēja īsti saprast, kur tad šos ceļos vest un tā. Nu, tas ir slikts piemērs. Un, um, vēl, uh, nu, padomu gan uh, nevēlas pat labi apstiprināt to, ka katrai, katram upurim būtu savs jūras konsults, jūras, savs apmaksāts advokāts, un padomu skaidri uzsver, ka tas neies cauri. Nu, divas, trīs laivās ir tās, kas to var nodrošināt, bet, uh, nu, Nav tā, ka 23 ir pār un pārējie pret šeit ir otrādi. Un līdz ar to šajā jautājumā padomi viennozīmīgās palikt pie, pie savas nostājas šeit. Tāpat daži citi kritiski punkti. Tur tomēr no padomas puses ir skaidra pretējuma nākšana, tā kā es ceru tiešām, ka tuvākajos divos, trijos uh, eh, eh, trilogos mēs nonāksim pie tā, tāda dzīvotspējīga kompromisa, kur atspūgļosies gan mūsu nostāja, gan arī uh, padomas uh, svarīgākie punkti tiks saglabāti. Un sirsnīgi pateicos komisijai, jo komisija jālež ļoti intensīvi līdzdarbojas arī un izrāda gatavību arī piedāvāt uh, kompromisu un aktīvi iesaistās šajās sarunās. Tātad un paldies līdz ar to arī komisijai par šo te aktīvo lomu. Paldies! Okay, thank you very much. Paldies uh, Monika. Ēnu referents uh, Katrīna Činīčī sociāldemokrāta vārdā grazie, grazie, grazie. Paldies, paldies, Klod. Paldies arī Monikai, kas ļoti labi ilustrēja mūsu paveikto darbu līdz pat uh, vakardienai, pie kā strādājam. Gribētu teikt, ka jāsaka, mūsu sadarbības atmosfēra bija noritēja ļoti atvērtās sarunās, esam panākuši zināmu progresu salīdzinājumā ar testu, tātad ar tekstu, kādu sākumā piedāvājām no Libe komitejas. Es domāju, ka mums izdosies panākt kompromisus tik līdz būsim definējuši visus šos elementus, pie kuriem strādājam. Es domāju, ka rezultāts būs apmierinošs. Protams, ka jautājums ir sarežģīts, ļoti visaptverošs un ir jādomā jo īpaši par atbalstu cietušajiem. Uh, Ideja par koordinācijas centriem ir ļoti laba, un uh, ir nepieciešams sniegt atbalstu koordinācijas centros uh, cietušajiem, bet, kā jau norādīju vakardien, mums ir jāiet vēl tālāk, un iemesls, kā jau es teicu vakardien, uh, terorisma upuri ir uh, nevainīgi, viņi ir um, mazāk aizsargāti nekā citos uh, nodarījuma gadījumos. Šeit mēs runājam par pilsoņiem, kas diemžēl ar uh, savu ādu um, maksā par noziegumiem, kas ir uh, pret valsti veikti. Tādēļ valstī, manuprāt, ir visos iespējamos veidos jāaizstāv šie cietušie. Un vis, viens no sarežģītākajiem uh, jautājumiem ir uh, tātad tiesiskais atbalsts, uh, jo tas um, tam, ir, tam būs izmaksas. Bet šeit, kā es to teicu Monikai, vakardien to teikšu arī šodien, te ir jāpanāk risinājums, kas būtu godīgs un taisnīgs arī pret terorisma cietušajiem. Kas attiec uz visu pārējo, nu, es domāju, ka būs vēl dažādi problēma jautājumi, neesam vēl līdz rezultātam nonākuši, bet, manuprāt, līdz šim brīdim trialogos paveiktais. M, norāda, ka būs iespēja panākt labus kompromisu risinājumus. Es domāju, ka beigās mēs varēsim visu rezultātu pieņemt un atbalstīt. Arī es gribētu no savas puses teikt paldies komisijai. Komisijas pienesums, kā vienmēr, ir ne, ļoti svarīgs bijis, lai mēs varētu nonākt līdz šādam līdzsvara punktam um, ceļā uz tik ļoti svarīgu direktīvu. Un vēl kāda lieta, ko gribētu uzsvērt, šobrīd ir īstais brīdis un ir Uh, nepieciešams tātad uh, pabeigt šo darbu, cik drīz vien iespējams. Paldies! Thank you. Um... Paldies, uh, Melmīna kolēģi vēlas izteikties. Lūdzu. Hola, sí, <clears throat> muchas gracias. Teres Jimenez Besarila. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties referentē Monikai Holvajerai par paveikto darbu, sagatavojot šo tik ļoti vajadzīgo ziņojumu. Tad, kad mēs aktualizējam pamatlēmumu, kurā ir runa pār terorisma apkarošanu, mēs visi zinām, ka ir parādījušās jaunas terorisma formas, ka ir jācīnās pret radikalizēšanos internetā, pret. Uh, terorismu eh, pārvietošanos, bet arī mēs zinām, ka terorismā ir vienmēr spēcīga politiska un ideoloģiska komponente. Un eh, es eh, vēlētos, lai tas viss tiktu tiktu iekļaut šajā direktīvā. Es vēlos pateikties Monikai un Činīčī kundzei un gribu uzsvērt to, cik būtiski ir upuraizsardzības. E, tās ir, šie ir upuri jau pēc būtības, plus vēl uzbrukuma upuri. Un ik viens var iedomāties, ka šāds, e, e, tas, kas notiek ar citu, varēja notikt arī ar viņu. Un es aicinātu uh, Eh, paredzēt attiecīgu summu Libi budžetā, lai mēs varētu savu atbalstu nodrošināt. Un man ir plus vēl vienas bažas eh, šajā sakarā, jo manuprāt, nav pietiekami iekļauts, kas uh, definējums upurim, kas ir e, terorismu upuris. Man šķiet jau, ka padomu to norādīja, kas ir, e, ka tas ir norādīts upuru dir direktīvā, bet tas attiecas uz jebkur pārkāpumu upuri, tā skaitā ja tev uz ielas norauž somiņu vai kaut ko atņem, bet tas, e, šie ir pilnīgi nesaistāmi jautājumi. Terorismu upuris ir e, jautājums, kas pieprasa definējumu, un tas nav iekļauts apsvērumos. Manuprāt, ļoti būtiski šo jautājumu ir iekļaut Un, kā jau sacīja Monika, tas var izrādīties ļoti grūti, bet eh, tad, kad, piemēram, bija Bataklāna eh, notikumi Parīzē, eh, tad viens no, es tikos ar vienu no upuriem, ar upuru radiniekiem, Un pirmais darbs, kas viņam bija jādara, bija jāmeklē ad advokāts, jo nav zināms, nebija zināmi, kādi likumi valda Parīzē. Nepārzinot eh, šos citas valsts likumus, situācija var būt ļoti sarežģīta, tāpēc es domāju, ka ir atbalsts jāparedz. Paldies, Teresā! Ja vai vēl vēlaties izteikties par šo jautājumu, kolēģi? Jā, par eh, šo jautājumu gan sāka Makovejs kundze. Es esmu no, eh, no nu, referente. EKR vārdā. Un arī vēlos uzstāvīt Monikas veikumu, kā arī citu kolēģu veikumu. Smagi strādāts pie šī dosie. Un trilogs eh, rīts priekš pilnā gaitā, pilnā svarā un tur viss kārtībā. Bet par koordinācijas centriem vēlējos parunāt katrā dalībvalstī. Ir svarīgi šādus centrus veidot visur. Jo, ja gadījumā noteikti arī to uzbrukums, eh, tad ir svarīgi pilsoņiem zināt, ka vien, vienviet eh, notiek visa koordinācija, vienviet ir pieejams viss nepieciešamais, tā skaitā arī um, palīdzība upuriem, upuriem, kas eh, varbūt ir izdzīvojuši, bet kuriem nepieciešama gan medicīniska, gan psiholoģiska palīdzība. Lūk, tā kā tiešām ir svarīgi, lai būtu šāds centri, kas vienvietu risinātu visas problēmas konkrētajā dalībvalstī. Nu, protams, ja tas eh, notiek eh, vairāk nekā vienā valstī, tad ir aktīvi jāsadarbojas. Par juridisko palīdzību, par, par advokātu pieejamību, par, vakar par to tika runāts. Mums ir direktīva par eh, juridisko palīdzību. Un visās valstīs jau pastāv juridiskās palīdzības sistēma, tā kā es neuzskatu, ka tekstā tas būtu jāiekļauj. Pie mums pastāv šāda juridiskās palīdzības sistēma. Un eh, cilvēki, kuriem, kuriem draud tiesvedība, šādas iespējas var izmantot. Bet eh, es domāju, ka valsts, kuras teritorijā notiek terorakts, eh, protams, ka valsts vēlēsies maksimāli kompensēt uh, upuru cietušo zaudējumus. Tā kā es nedomāju, ka tā varētu būt gara tiesvedība, gara tiesu darbi, lai no valsts piedzītu kompensāciju jo, nu, protams, ka šādos gadījumos um, valsts ir tā, kurai nāksies atbildēt un, un sekt zaudējumus. Nu, lūk, to vēlējos um, paust šai sakarā un izbeidzot gribu piebilst, ka tiešām ir nepieciešams uh, iespējas ātrāk sākt punktus uz īšiem dosiem, tāpat kā citiem uh, tiesību aktu projektiem drošības jomā. Un šeit nu, mums padomu nevajadzētu traktēt kā uh, kā teiksim, tos, kas eh, sprauž um, tātad sprunguļus riteņos, nu šeit ir vienots intereses mūsu pilsoņu drošības sargāšana. Paldies! Paldies par šiem komentāriem. Nākamais dialogs paredzēts 20. oktobrī, vai Holmājas kundze vēl vēlētos ko piebilst noslēgumā? Atvainojos Holmājas kundze, neredzēju, ka Kornelija vēl pieteikusies. Atvainojos, lūdzu jums iespēju izteikties tiešām atvainojos, ka neredzēju, ka jūs lūdzāt vārdu. Un jūs, protams, eh, esiet eh, goja ēnu referents šajā jautājumā. Jā, jūs tur tik lūs kā pelīdz sēdē, ka es jūs pat nepamanīju. Atvainojos, lūdzu, jums vārds. Dārgais Klaudijāt, nu tiešām eh, tā nu es esmu, bet jā, par dažiem jautājumiem. Viens no tiem ir palīdzība cietušajiem. Tas ir ļoti sirdīgs jautājums. Piekrītu ēnu referents eh, no tātad eh, sociāldemokrātiem sacītējiem, tajā īpaši eh, upuru kategorija. Tā tas ir. Mēs atbalstam vairumu pret terorismu pasākumu, un šeit tad vajadzētu attiecīgi investēt. Bet diskusijas par juridisko palīdzību ir tādas nedaudz, nu, teiksim, kritiskas, jo ālaži ir tā, ka, lūk, protams, atsevišķiem terorismā cietušiem upuriem uh, būtu varbūt iespēja piesaistīt kādu vienotu advokātu, teiksim, kas nāk no kāda advokāta biroja vai, vai, vai kāda, kādas citas organizācijas. Bet uh, no otras puses mums nevajadzētu nu, tomēr uh, traucēt ties, cilvēku tiesības saņemt atsevišķu advokātu, ja viņi to vēlas. Tā ir tāda problēma, kas, manuprāt, nu, arī dalību valstīm tad jāveido kaut kas tāds, kas tur, tur nepastāv bieži vien. Un, eh, ja kāds vēlas eh, nolgot eh, savu advokātu, nu, tad tā iespēja jārod, jā, jādod. Bet es nedomāju, ka šeit regulējums vajadzētu iejaukties šajās tiesībās. Mm. Un kuriem ir šīs saigās tiesības, protams, jā, jāpatur, bet, bet nevajadzētu pārliek pārsensties. Un vecā dziesma par to, kā tad definēt teroristiskus uzbrukums nodarījumus, nu te mēs pagaidām nu, līdz galam neesam apvienāti ar šo definīciju, bet nu labi. Propagandas jautājums un terorismu jautājums. Kas ir propaganda, kas nav propaganda? Nu, um, grūti definēt, ir daudz tādu pelēko zonu. Un, uh, domājot par um, kopējo definējumu, nu, tā nezinu, varbūt eh, eh, jā, jāpiedo strādāt drusku, bet eh, vēlos beigt no uz, uz pozitīvas nodas. Esam tuvu kompromisam, dzīvotspējīgam kompromisam. Un noslēgumā vēlos es tikai pateikties referentēm, mums bija labas diskusijas. Darbs ir labs. Vajag turpināt strādāt. Okay, thanks, Cornelia. Paldies, Kornelija Monika. Tad noslēgumā iespēju jums vēl teikt dažus vārdus. Jā, paldies arī no manas puses priekšstādā vēl sirsnīgi pateikties ēnu referentiem. Katrā sanāksmē tiešām viņi visi apzinīgi ierodas un, un strādā. Intensīvas diskusijas mums ir un no, nu, tas, protams, tikai uzlabo mūsu nostāju. Trīs komentāri. Par cietušajiem pirmkārt padomi ir gatava, un tas ir ārkārtīgi pozitīvi, tātad pēc iespējas plašāku cietušo definīciju apstiprināt. Protams, šie cietušie upuri. Tātad šī definīcija nosaka to, kādas ir viņu tiesības, ko viņi var pretendēt. Un tad šeit arī ģimenes locekļi tiks iekļauti. Padomu nekādā veidā nevēlas ierobežot cietušo uh, definīciju. To padomu noteikti atbalsta, bet padomu nevēlas tieši tādu upuru hierarhiju, tā sacīt. Proti, ka tas ir fiziski cietis, piemēram, terora aktā, uh, ir uh, pelnījis lielāku aizsardzību nekā varbūt tas, tam, kam ir kāds psiholoģisks cietušas vai kā. Upuris ir tas, kurš sastāv, saskāries ar uzbrukumu valstī. Katrīna to arī pieminēja. Par to vēl turpināsim diskutēt tiesības uz uh, juridisko palīdzību. Nu, tās jau ir pieņemts, jo katram, protams, ir šāds tiesības. Jautājums tikai par to, vai dalību valstīm vajadzētu ierobežot uh, šīs tiesības, uh, balstoties uz pašmāju tiesību analoģiju un varbūt ieviest ar ienākumu slieksni. Nu, mēs nevēlamies, lai šāds ienākums slieksnis uh, tiktu um, ieviests, bet tādēļ uh, valsts piekrīt, ka parastā juridiskā palīdzība, kādā parasti notiek valstī, uh, Tātad eh, proporcionāli tam, kā, kāds notiek valstī, tiek sniegts šajos gadījumos. Un eh, tāpat arī daļa valsts pieņem to, ka, ka pašā parasto ceļu šo direktīvai tiesības kompensācija ir saistīts ar šo juridisko palīdzību. Un tekstā tātad eh, tiek juridiski pamatots šāds tiesības, un nu, arī medicīniskā palīdzība. Arī uh, tās no tekstā tiks apstiprināts, ka ir tiesības uz bezmaksas uh, uh, medicīnisko palīdzību šī termina plašākā definīcijā. Tā kā visi šie jautājumi tām padomi piekritus. Nu, jautājums ir par šo ienākumu slieksni. Vai visiem ir tiesības uz uh, valsts apmaksātu advokātu, neatkarīgi no ienākumiem? Tiesības advokātu, protams, visiem ir, tas nekādās netiek apstrīdēts. Um, un par propagandu ir ļoti tāda strikta definīcija, kas eh, nosaka, kas ir propaganda. Ne preambulā ir eh, minēts, ka brīv, eh, brīvā runa ar konkrētiem piemēram nekādā ziņā net, netiks ierobežota. Pat ja tā ir provokatīva vai, vai neproduktīva, neatkarīgi no tā, runas brīvība viennozīmīgi ar šo tiesību aktu netiks ierobežota. Tas ir preambulā skaidri izklāstīts. Iz Tātad tikai tāda propaganda, kas palīdz sagatavoties teroristu uzbrukumiem vai, vai kalpo kā rekrutēšanas ierocis, lūk, tas tiks kriminālajāns. Tas ir skaidri uzsveic gan pamatekstā, gan preambulā. Tā kā padomu tur komisija tiešām ir ļoti piestrādājusi. Ņemas vērā arī mūsu viedokli, tātad uh, formulējums līdz šim bija tāds pārāk vispārīgs, un šeit padomu kopā ar komisiju ir, ir, ir um, atradusi labu risinājumu arī par service provideru, tātad par, par ka, nu, piemēram, um, atbilstošai komisijas direktīvai arī pakalpojumu sniedzēji, tātad internetu provideri nav atbildīgi par, par uh, teiksim, to, ko tu kāds dara ar viņu pakalpojumiem, kā, kā tu izmanto. Nu, lūk, uh, tā, var teikt, paldies Dievam, esam panākuši diezgan labu progresu. Un, um, un, un um, par mā jautājumu, viss ir kārtībā. Nu, un paldies arī ar vēlreiz ēnu referentiem, kā viņš precīzi ieradās sanāksmē. Thank you very much, uh, Monika. Paldies, Monika. Esam pabeiguši darbu pie šī punkta. Visiem paldies par izrādīto elastību. Sastais līdz desmitais punkts. Šobrīd izskatīsim rekomendāciju priekšlikumus, eh, projektus par dažādajām uh, vienošanās, vienošanās um, tekstiem starp Eiropas Savienību un otrām pusēm. Tagad vērsīšos pie Gabriel, Gabrielas kundzes īsi izteikties. Zālamana salas, Mikronēzija, Maršala salas, Kiribati. Katru reizi nosaucot šīs valsts, vienmēr iedomājos, ka esmu kādā uh, jaukākā, siltākā vietā. Vienošanās par atteikšanās no vīzu prasības uh, Eiropas Savienības pilsoņiem un attiecīgi savstarpējība un iegūmi arī šo teritoriju dzīvotājiem. 90 dienu periods, 180 uh, dienās šeit ir piekrišanas procedūra Eiropas parlamentam. Lūdzu, Gabriels Kunze. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētājs. Pirmkārt, es vēlos prezentēt eh, savu darbu pieciem ziņojumiem par vīzrežīmu atcelšanu ar Kiribati, Mikronēziju, e, Tuvalu, e, Maršalu salām un Zālamanu salām. Mēs zinām, ka tās bija iekļautas e, negatīvajā sarakstā periodā no 2001. līdz 2011. gadam bet atgādina, ka komisija ir veikusi divpusējas sarunas ar ikvienu no valstīm, lai panāktu vīzu izņēmuma uh, vienošanos, kas jau provizori tiek pielietots. Parlamentam savukārt ir jāpauž viedoklis par pastāvīgu eh, nolīgumu noslēgšanu. Atgādina, ka eh, šī procedūra nepieļauj grozījumu pieņemšanu, ir runa tikai par ziņojumu pieņemšanu vai noraidīšanu. Tas nozīmētu, uh, parlamenta apstiprinājumu vai noraidījumu bezvīzu režīmam ar šo eh, valsts, šīm valstīm. Tagad norādu dažus elementus ziņojumu sakarā. Pirmkārt, tā ir ekonomiskā pievienotā vērtība no zīgu nolīgumiem To es gribēju pirmkārt uzsvērt motīvu izklāstā, jo šie nolīgumi dos iespējas ekonomiskā ziņā gan Eiropas Savienībai, gan trešajām valstīm, gan tu pieaugot turismu plūsmai, gan atvieglojot eh, iepriekšējais ceļojumus investoriem un uzņēmēģiem. Vīzu režīmu izņēmums atbalstīs eh, divus paralēlus procesus. Pirmkārt, eh, turisma attīstība Kiribati un Mikronēzijā, pie, eh, piemēram, otrkārt, partneru attiecību noslēgšana ar 14 pa, klusā okeāna valstīm. Ekonomisko partneru attiecību dinamika ir ārkārtīgi nozīmīga savstarpēju labumu gūšanai. Otrais svarīgais elements, manuprāt, ir politiskā un simboliskā šī nolīguma nozīme. Šodien šie nolīgumi ir vēl viens konkrēts solis uz priekšu un padziļinātākas attiecības starp Eiropas Savienību un klusajā okeāna ārkārtā valstīm. Tāpat tas ir papildu veids, kā intensificēt politisko dialogu, tā skaitā cilvēktiesībām, pamatbrīvībām, cīņu pret klimatu pārmaiņām un arī veidot ciešākas ekonomiskās saiknes. Šo nolīgumu ietvaros mēs varēsim turpināt mūsu politisko dialogu ar AKK valstīm par Eiropas Savienībai prioritāriem jautājumiem, tādiem kā uh, dzimumu vienlīdzība, Turklāt atcerēsimies, cik nozīmīga uh, vīzu režīma atcelšana ir uh, turistiem, tiem, kur vēlas ap, apmeklēt ģimenes, un Tas dod iespēju stiprināt tiešus kontaktus starp tautām un ir nozīmīgs pilsoņiem, ko to nu, nolīguma izpratnē. Treškārt, nepastāv drošības un migrācijas risku Eiropai. Šīm valstīm īstermiņa vīzu noraidījumu līmenis ir ārkārtīgi zems vai pat vispār nesošs, un šo valstu uh, iedzīvotāji neregulārā situācijā Eiropas Savienības teritorijā ir praktiski skaitziņā tuvu nullei. Turklāt pievienoja, ka šīs valstis ir Kotonu līguma parakstītājas un ir pakļautas 13. pantam par imigrantu atpakaļ uzņemšanu. Ceturtais elements ir kritēriju respektēšana, un arī šeit es norādu, ka pat pēc nolīguma stāšanās spēkā ir jāturpina eh, sekot noteikumu ievērošanai un taiskaitā cilvēktiesību ievērošanai. Savstarpīgums ir nepieciešams eh, visos gadījumos bez eh, valsts piedarības izšķiršanas. Tas ir svarīgi mūsu ticamībai, kā Eiropas Savienībai. Un es beidzot vēlos norādīt uz Eiropas parlamenta lomu šo nolīgumu sagatavošanā. Turpina domāt, ka vīzu režīma izņēmumus provizorā kārtībā vēl pirms eh, apstiprināšanas parlamentā pie, nebija piemērots, un turpinu lūgt komisiju skatīt, kādas ir iespējas rēģēt uz šo priekšlikumu un paredzēt alternatīvu praksi. Noslēgumā es vēlos pateikties Eh, kolēģiem un tīpaši ēnu referentiem par viņu veikto darbu un aicinu visus piecus ziņojumus pieņemt. Paldies! Thank you very much, Mrs. Liels paldies, Gabriels kundze. Vai kāds vēlas izteikties, lūdzu? Jūs esat ēnu referenti no ALDE grupas. Jūs menos, kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlētos um, uzslavēt Gabrielas kundze par paveikto strādājot pie šī dosjē. Un kas attiecas uz uh, ziņojumiem, kurus šobrīd pārunājam, Alda grupas vārdā gribētu uzsvērt, ka bezvīzu režīms gadījumos, kad ir izpildītas visas prasības, nāk par labu gan trešās valsts pilsoņiem, kā arī Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Tādējādi tiek veicināt dialogu savstarpējā sapratne. Gribētu vēlreiz uzsvērt to, cik ļoti nepieciešams, lai Eiropas parlaments tiktu uzskatīts par vienlīdzīgi svarīgu sarunu partneri kā tas ir noteikts līgumā, un aicinātu komisiju sniegt mums papildus informāciju visās uh, sarunu stadijās, runājot par bezvīzu režīmu. Un nevajadzētu būt tā, ka mums tikai informē par rezultātu. Paldies! Paldies! Termiņš um, grozījuma iesniegšanai 18. oktobris. Un šeit būs pieļaujami tikai grozījumi, kas ir saistīti ar procedūru. Paldies, Gabrielas kundze. 17. punkts šķiet pārējiem pie tā. Vai viss pareizi? Ja nevienam nav iebildumu, jā, 17. punkts pārējiem pie tā. Kolēģi, arī šeit uzklausīsim prezentāciju par esošo situāciju trialogu sarunās. Tas um, parāda, cik ļoti daudz tiesību akti tiek skatīt šajā komitejā, cik milzīgi smagi jūs strādājat. Dias Demēra kungs, trešo valstu, valstu, trešo valstu saraksts, kuru valstspiedrīgiem ir jābūt vīzai šķērsojot ārējo robežu un kuriem pilsoņiem šī prasība nav spēkā, kas ir uh, apturēšanas mehānismu pārskats. Arī šeit uh, tīri ievadam varētu tikai teikt, ka 7. jūlijā ārkārtas sanāksmē Strasbūrā bija balsojums Lībe komitejā par šo ziņojumu un tika piešķīts referentam mandāts un sarunu komandai uzsākt sarunas ar padomu un komisiju ar mērķi panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Kolēģi, mēs atceramies, cik milzīgs darbs tika ieguldīts, lai panāktu progresu šajā dosē pavisam ātri. Pirmais ziņojums Liba komitejā bija 31. augustā, dodu vārdu Dijas Demera kungam, lai viņš mūs iepazīstina ar sarunu, sarunās panākto progresu. Lūdzu. Sí, muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Comparto lo que usted acaba de decir. Es eh, atbalstu jūs sacīto un piebilstu to, ka vēlos informēt visus pār to stāvokli, kādā šobrīd ir mans ziņojums par pārtraukšanas mehānismu grozīšanu attiecībā uz uh, regulu 539 uh, 2009. Tāpat esmu saņēmis sēnu referentu atbalstu pie šī, šim ļoti tehniski un politiski sarežģītajam darbam. Es vēlos pateikties un e, vēlos arī pateikties sekretariātam un uzteikt viņu profesionalitāti. Es tagad gribu nosaukt dažus ilustratīvus datumus, lai jums būtu kāds priekšstats par to, kā šis e, leģislatīvais jautājums tiek Eh, risināts. Piešķirt ziņojums man tika 26. Mm, maijā, prezentācija bija 15. jūnijā, balsojums Libē. Un uzsākām sarunu mandātu 4. jūlijā. Pirmais trilogs notika 6. jūlijā, pirmā eh, tikšanās ar Slovākijas vēstnieku 27. Mm, septembrī. Eh, no pirmā triloga līdz pirmajai sanāksmei ārvēstnieku notika 83 dienas. Un šie datumi parāda to, ka parlaments intensīvi strādā, lai varētu panākt vienošanos. Savukārt es šo pašu eh, centību nesaskatu no padomas puses tas atspoguļo situāciju realitāti. Es mēģinu panākt un uzlabot situāciju ar visiem civilizētiem un izglītot e, cilvēku rīcībā esošiem e, līdzekļiem, bet tas neatbilst tam ikdienas darbam vai izpratnei par to, kā varētu panākt starp institūciju vienošanos. Turklāt. Eh, vēlos norādīt, kā pagājušajā nedēļā, un it īpaši pagājušajā nedēļā, mēs saskarāmies ar īpašu spiedienu eh, uz tiem, kuri vienīgi teica, ka padome sāk virziet, virzīties un parlaments bloķē šo ziņojumu. Es gribu norādīt, ka tas ir pilnīgi nepareizi. Un šobrīd parlaments var apstiprināt, ka ir iesniegt trīs eh, eh, kompromisa priekšlikumi, kas ir atšķirīgi, lai varētu mm, mēģināt eh, rast vienošanos. Pirmajā mēs piedāvājām iespēju aktivizēt mehānismu ar eh, paziņojumu eh, vienkār, ar vienkāršu vairākumu no dalību valstīm par to, ka mēs visi piekrītam tam, kas ir norādīts delģētajos aktos. Otrais piedāvājums bija paredzēt attīstīt mehānismu, kas izmanto delģētos aktus caur um, steidzamības procedūru. Un trešais priekšlikums bija veidot procedūru caur e, trim etapiem, kā jūs to zināt, priekšsēdētāji, palielinot e, spiedienu uz attiecīgo trešo valsti, paredzot e, jauktu delegē, deleģēto un izpildakstu, izmantot lietošanu un piesaistot savstarpīgumu mehānismu. Savukārt padome nav grozījusi nevienu pašu burtiņu savā nostājā un apzināti aizstāv nelegālo savu priekšlikumu, e, noraidot e, deleģēto un izpildaktu izmantošanu. Turklāt, to nesaku es, bet gan To apstiprina mūsu juridiskie dienesti un justīcijas eh, tiesa savā uh, lēmumā. Kā padome uh, apņemas, to es atkārtošu vairāk kārtīgi. Nevaram atkārtot vienu un to pašu juridisko bāzi divos dažādos juridiskos uh, uh, procedūru pasākumos Mūsu priekšlikumi rast atbildi padomis aicinājumiem, un tas būtu ce pareizais ceļš uz konsensu, un it īpaši tas būtu legāls risinājums. Turklāt vēlos piebilst arī to, ka nesen saņēmu paziņojumu, kas vieš cerības no padomis puses, un Iespējams, šodien komisijas priekšā mēs varētu to darīt zināmu. Iespējams, ka pēdējais priekšlikums ir uzņemts labi no dalībvalstu puses, un tas varētu tikt izmantots kā pamats nākotnes nolīguma meklēšanai, lai mēģinātu sagatavot galīgo tekstu. Padomi ir apņēmusies prezentēt tekstu ar jaunu priekšlikumu līdz piekdienai. Un, ja tas tā notiks, tad nākošajā nedēļā es varētu sasaukt eh, tehniskās sanāksmes, cik tās ir nepieciešamas, un, ja iespējams, eh, panākt vienošanos eh, trilogā trešdien. Turklāt, Papildus diskusijām par deleģētu un izpildu aktu izmantošanu mēs esam panākuši nozīmīgas vienošanās sekojošajos jautājumos attiecībā uz cilvēktiesībām, sabiedrības drošību un monitorēšanas sistēmu no padomas puses. Tā ir informācija no manas puses, kuru es jums vēlējos darīt zināmu un arī paust savu pateicību par jūsu atbalstu un sapratni. Paldies visiem par uzmanību. Thank you. Paldies! Padomes pārstāvi varbūt gribētu atbildēt, un pēc tam dosim vārdu deputātiem. Nē, sākumā tomēr deputātus uzklausīsim. Sīpels kundz lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Sākumā, diemžēl jāsaka, ka šķiet ir tomēr nepieciešams vēlreiz atkārtot, ka Tā ir parastā um, likumdošanas procedūra Eiropas līmenī, un tas notiek uh, divām uh, struktūrām sadarbojoties. Šeit uh, jārunā par Eiropas padomi un eh, par Eiropas parlamentu un Eiropa padomi. Jo Eiropas Savienības padome kopā ar Eiropas parlamentu ir līdz likumdevēji, gan um, darbā pie vīzu dosē, gan arī pie apturēšanas mehānisma. Tagad uh, mūs apturēt un teikt, mums nav tiesība iejaukties, ir tiešām smieklīgi. Es ļoti augstu cienu referentu Dijas Dimēra, kas uh, jau norādīja, un nu varu to tikai atbal atbalstīt, ka pēdējās nedēļās uh, redzētais parāda, ka mēs kā parlaments un arī mūsu referents ir darījuši visu, kas mūsu spēkos, lai ko darītu, mēģinātu norganizēt kompromisa risinājumus, bet līdz šim brīdim padomēm nav pat pakustējusies. Ja paraugos kompromisa priekšlikumos, kas ir iesniegti, manuprāt, mēs kā Eiropas parlaments esam tālu ceļu gājuši un neredzu nekādus iemeslus balstītus uz faktiem, kādēļ mūsu priekšlikumus Eiropadoma nevarētu pieņemt. Tas, kas šobrīd mums priekšā uz galda, ir patiešām ļoti labs kompromiss, kas nodrošinās, ka vienmēr, kad tas ir nepieciešams, komisija un padome varēs rīkoties strauji, lai uzsāktu dialogu ar valstīm, ja nu rastos kāda problēma. Tajā pašā laikā gan uh, Tādējādi tiktu nodrošināts, ka parlaments būtu iesaistīts, ja nu būtu nepieciešams atteikties, apturēt um, bezvīzu programmu kādai valstī. Tādēļ šādā kontekstā es patiešām ceru, ka nu padomi tomēr sāks kustēties, varēsim uh, pabeigt darbu pie šī dosjē, balstoties uz šiem kompromisu priekšlikumiem, kas ir piedāvāts. Ceru, ka paveiksim to drīz lai varētu mm, atteikties no vīzām sadarbībā ar šiem valstīm. Paldies! Liels paldies, Birgita! Tagad vārds prezidentūras pārstāvjiem. Lūdzu! Jā. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā gribētu pateikties referentam par to, ka viņš atstāstīja um, līdzinējo sarunu gaitu Gribētu komentēt uh, šī dosē procedūras aspektus un juridiskos aspektus, ko vajadzētu komitejai zināt. Gribētu piekrist tam, ko teica Demēras kungs nobeigumā, jo īpaši atsaucoties uz to pozitīvo lietu virzību, kas ir bijusi vērojama pēdējo dienu laikā. Pagājušajā nedēļā pagājušī nedēļa varbūt bija mūsu sarunu tāds pozitīvākas fāzes sākums, un es patiešām uzskatu, ka tas priekšlikums, ko saņēmām pagājušajā nedēļā, beig beigās varēs kalpot par pamatu tam, lai pieliktu punktu šim dosjē. Nobeigumā gribētu tikai teikt komiteju un cienījumiem deputātiem, ka šis dosjē ir prezidentūras prioritāte, un darīsim visu, kas mūsu spēkos lai panāktu vienošanos. Pavisam jau drīz. Lielas paldies! Okay, thank you. Paldies, Cimenaka kungs. Belinda Paik no komisijas lūdzu. Paldies priekšsēdētājs, teikšos īsi. Paldies Dievs Demera kungam, paldies prezidentūrai par apņemšanos panākt rezultātu. Sarunas ir bijušas grūtas, jo īpaši saistībā ar deleģētiem un īstenošanas aktiem saprotu, ka vakardien dalība valstis savā sanāksmē pārunāja pārskatīto kompromisu priekšlikumu, ko piekdien saņēmām no parlamenta, un, kā jau tika teikts, tas varētu kalpot par ceļu tālāk. Gribētu gan tikai norādīt, ka visā sarunu gaitā uh, uh, bijis skaidrs, ka ja nu parādītos kādi jauni fakti par valsti, kurai vairs nav vīzu prasības, tad komisija jebkurā gadījumā sagaidītu, ka notiks dialogs ar šo valsti, lai skatītos, vai problēmas ir atrisināta. Nav nepieciešams tam īstenošanas akts, lai komisija veiktu šo dialogu. Bet nu, es domāju, ka trijologā jau to pietiekami skaidri pateicām, un parlaments to saprata. Un es arī ceru, ka būs iespējams uh, institūciju juridiskajiem dienestiem vienoties. Jo ir visai skaidrs, ka ja pastāv bāžas par to, ka otra institūcija rīkojas uh, nelikumīgi, nu vienoties ir grūti. Tādēļ varbūt būtu jauki, ja paralēli diskusijām uh, um, gatavoties nākamajam formālajam trialogam, parlamenta juridiskais dienas tiktos uh, ar padomjas juridisko dienestu un pārnāt šos jautājumus, lai mums būtu kopīga izpratne un tajā skaitā būtu arī pilnīgi skaidrs, vai viss ir legāli. Paldies! Thank you very much. Any other... Liels paldies, vai vēl kāds deputāts gribētu izteikties? Šķiet, ka ne. Labi, tādā gadījumā gaidīsim padomas priekšlikumu piekdien. Dievs Demēra kungs, vai jums būtu kas nobeigumā sakāms? Solamente. No savas puses priekšsēdētāji, jo, kā, kā mēs uh, Spānijā sakam, nobles oblīžu Vēlos pateikties jums par ļoti koment pozitīvajiem komentāriem, pateikties par darbu Sipels kundzei, Vladimīram un arī komisijai. Paldies par sadarbību un redzēsim, kas notiek tālāk ar piekdienas dokumentu. Labi, ar nepacietību gaidām tad nākamo sarunu stadiju un tālāko lietu attīstību. Paldies Dievs Demera kungam, paldies kolēģiem par pacietību. Izdevās mums izskatīt visai daudz punktu un jautājumu, tādēļ visiem par to paldies. 18. punkts. Gribēju kolēģi tikai norādīt, ka pulksten trijos mums ir lība uzklausīšana par Schengenas sadarbību nāko, tagadne un nākotne. Tā notiks šeit, šķiet, šajā pašā zālē. Tad nu, aicinu visiem atgriezties šeit pulksten 15. Uzklaus, būs uzklausīšana par Schengenas sadarbību. Un, iespējams, un, un tagad esam pabeigšu darbu nedaudz uh, ātrāk nekā plānots. Rīta sanāksmes daļa ir slēgta un tiksimies pulksten trijos Schengenas uzklausīšanā. Lielas paldies visiem!